Good afternoon to all of you. I hope that you had. Labdien visiem! Ceru, ka jums visiem bija jaukas pusdienas, vismaz man tādas bija. Un tagad mēs esam atgriezušies eh, šeit zālē. Lūguma raksta komitejai tā ļoti gara diena, bet ļoti interesanta, un es domāju, ka uzklausīšana bija tiešām lieliska. Tā deva daudz vielas pārdomām turpmākajām dienām pastāstīšu jums par vakardienas koordinātoru sanāksmi. Vispirms eh, tika apstiprināta darba kārtība 14. jūlijam ar šādām izmaiņām. Mēs eh, aicināsim uz eh, komiteju Magineses kuni, Magineses kundzi, lai viņi pastāstītu par bērnu tiesībām. Viņi piedalījās par šo tēmu sanāksmē Londonā un ziņos par sanāksmes rezultātiem. Un tālāk daži grupu lūgumi attiecībā uz jūliju darba kārtību tiks iekļauti darba kārtībā septembrī. Jūs nedzirdat mani? Nē, es uh, dzirdu, bet es nepiekrītu. N mēs klausamies, bet uh, man te stāsta, kas vakar notika. Labi, es uh, tiklīdz būšu pabeigusi sniegt informāciju par koordinātoru sanāksmi, došu jums vārdus. Septembra sanāksmē tiks iekļauti četri lūguma raksti par uh, cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Viena petīcija par eh, vāru, viena par eh, poligona celtniecību Bulgārijā, ko iespējams apspriedīsim vēlāk. Un es zinu, ka tas ir tas jautājums, kur jūs gribat apspriest. Bet uh, gribēju teikt, ka Lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis jaunu informāciju, arī komisija ļoti skaidri sekretariātam ir norādījusi, ka viņi neko šajā punktā nevarēs izdarīt. Un ja jūs uh, vēlaties, lai zaļie iekļautu to atpakaļ darba kārtībā, ir nepieciešami paskaidrojumi un pamatojumi jauniem, uh, jaunām, jauniem faktiem, jaunām atziņām un tiem jābūt pamatotiem, lai šo punktu vēlreiz varētu iekļaut darba kārtībā. Otrakārt, mutiskā jautājuma iekļaušana par hipotekārajiem kredītiem un riskantiem finanšu instrumentiem Spānijā. Mēs lēmām iekļaut vienu jautājumu, kas skāra abus šos jautājumus - hipotekāro kredītu jomu un riskants finanšu instrumentus Spānijā. Šobrīd sekretariāts pie tā strādā. Uh, un uz to tiks balstīts arī mutiskais jautājums. Lai mēs varētu apstiprināt to jūlijā, grozījuma iesniegšanas dat, termiņš ir 30. jūnijas, nākamā otrdiena, pulksten 6. Līdz ar to jums ir nedēļa, lai jūs varētu strādāt pie šī jautājuma. Teiksim tā, 15 jautājumu nevairāk. Nekāds lēmums netika pieņemts par iespējamu Uh, rezolūcijas projektu, lai noslēgtu šo diskusiju un runājot par apstrīdētajiem risinājumiem un kompromisiem, ko piedāvāja es, uh, visi tika apstiprināti bez izņēmumiem. Mēs izlēmām arī lūgt uh, juridisku atzinumu par apstrīdēto rekomendāciju, apstrīdētajām rekomendācijām attiecībā uz uh, jaunatnes eh, lietu pārvaldu Vācijā, un tas tika vienbalsīgi apstiprināts par ziņojumiem un atzinumiem. S&D koordinātora ko Kabazonas kundze mūs vēlāk šodien informēs par lēmumu, kas tika pieņemts viņas eh, grupā par ziņojumu sadalīšanu un par īgada ziņojumu par ombuda aktivitātēm 2014. gadā. Viņa pašlaik ir ārā, viņa gaida, kad varēs um, ienākt šeit zālē un sniegt savu ziņojumu. Tā kā nebija nodrošinātas eh, tulkošanas iespējas, mēs eh, citus jautājumus skatīsim rakstiskā procedūrā. Un gribu jums pateikt vienu ļoti mm, svarīgu lietu. Libā es esmu ziņotāja, un tad, kad mums ir koordinātori Strasbūrā, mēs uh, divas vai divi ar pus uh, stundas ikreiz tiekamies sanāksmē. Uh, un šajā komitejā ir paredzēta tikai viena stunda koordinātoru darbam, un tā kā aktivitātes uh, dzenas priekšu darba kārtību, cilvēki šajā komitejā ļoti bieži grib izteikties, un tas nav slikti, bet tad mums vairs neatliek pat vairs šī viena stunda, tāpēc ir pilnīgi neiespējami izskatīt visus šos jautājumus vienas stundas laikā. Tāpēc es izlēmu, ka mums uh, vajadzētu mēģināt uh, pārorganizēt koordinātoru sanāksmes, lai varētu nodrošināt pilnvērtīgu diskusiju, lai cilvēki var tiešām punktus apspriest, ne tikai izskrietiem cauri. Un es gribēju jūs informēt, ka šai komitejai ir jāstrādā līdzvērtīgi citām komitejām. Tur, kur es esmu bijusi koordinātori, jūrī un libe komitejās mums vienmēr ir bijis atvēlēts pietiekams laiks, lai mēs varētu izdarīt savu darbu. Nu, tas ir ļoti satraucoši. Es redzu, ka zaļie pašlaik pilnīgi vārās, jo grib uh, izteikties, un es pilnībā piekrītu. Jums ir grūti iedomāties, eh, cik grūti man jums ir to stāstīt, tad, ja ir tādi laika ierobežojumi, un tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Un nu, tas bija tas, ko es gribēju teikt par koordinātoru sanāksmi, un tagad es labprāt uzklausīšu jūs, uh, Tarī Kabras kundze. Thank you, thank you very much. Uh, you got... Liels paldies! Beidzot, jūs izrunājāt pareizi manu vārdu. Es to ļoti augstu novērtēju. Un tas tiešām sarežģīts eh, vārds. Vakardien koordinātoru sanāksmē mēs visi bijām noguruši, spēki bija izsmelti un acīm redzot, tur bija kādas nesaprašanās vai eh, pārpratumi. Jūs eh, zaļajiem teicāt, ka Jūs esat ļoti jauka, un es zinu, ka tiešām jūs arī esat jauka. Bet eh, es to teicu tad, kad jūs piekritāt, ka mūsu punkts par ES pilotu projektu ir jāskata jūlijā. Man šeit ir liecinieki, ka jūs piekritāt tam, un ka tas tiks iekļauts jūlijā darba kārtībā. Uh, bet pēc tam jūs jau pārcēlāt uz septembri, un es biju pilnībā šokēts. Es biju arī pārsteigts, jo pirmais uh, lēmums bija izskatīt to jūlijā. Un es domāju, ka mēs esam jauki, jūs esat jauka un ka viss ir um, rožaini. Otrs punkts par Bulgārijas jautājumu. Es piekrītu tam, ka jūs uh, lēmāt šādi, jo mums uh, nebija dokumentu, ko, eh, uz ko pamatot mūsu ierosinājumu. Un ir vēl viena lieta, proti, tā ir saistīta ar uzdoto jautājumu. Bija iespēja pieņemt rezolūciju, un es redzēju, ka šeit četras grupas vēlējās šādu rezolūciju, viena nē, bet balsošanas nebija, un jūs pieņemat lēmumu negatavot rezolūciju, tāpēc abos gadījumos es pilotprojekta jautājumā un šajā pēdējā jautājumā man, diemžēl, nāksies jums nepiekrist. Kaut arī es esmu ļoti paklausīgs un jauks. Jūs varat tikai iedomāties, cik jauks es esmu. Un gal galā jau es jums piekritīšu, bet man ir tiesības un pienākums pastāstīt, kas notika un paust savu nepiekrišanu. Jā, jā, jums tiešām ir iespēja izteikties un visu to teikt, un es pilnībā jums piekrītu. Gan par vāre lietu, ko apstrīdēja citas grupas, mēs uh, joprojām varam domāt par uh, tā, šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā, kas attiec uz otru lietu, par rezolūciju vai lēmumu nepieņemt rezolūciju. Es vienkārši teicu, ka ņemot vērā uh, to pieredzi, kāda man ir, un mēs taču to atklāti apspriedām, ka nebija nekādas eh, problēmas uzdot pat divus mutiskos jautājumus, bet kā jūs varat eh, kaut mirkli eh, cerēt, ka priekšstādātāja konference atļaus divus mutiskos jautājumus, tāpēc mēs izlēmām uzdot vienu mutisko jautājumu, un par rezolūciju arī tur mēs teicām, ka grupai ir iespējas sagatavot un iesniegt rezolūciju projektus, tas tika ļoti skaidri pateikts, otrkārt Es arī atklāti teicu, ka man ir ļoti lielas bažas, ka tas varētu iziet cauri priekšstādātāju konferencē, ja mēs vēlētos gan mutisko jautājumu, gan rezolūciju. Ja mēs gatavojam rezolūciju, tad es ļoti skaidri norādīju, ka labākais, kā to risināt, būtu darīt to kopā ar leģislatīvo komiteju kas uh, skata šo jautājumu un kurai ir uh, pilns pārskats par lietas būtību šajā jautājumā. Un mēs varam pie tā strādāt, bet neviens nevēlējās, lai mēs to darām. Mēs joprojām varam uzrakstīt vēstuli ekonu komitejai un uh, saskaņā ar 54. vai 55. reglamenta punktu to darīt. Tomēr komitejā mēs uh, lēmām, uh, un varbūt kāds kolēģis man te var atbalstīt, arī sekretariāts. Mēs lēmām uzdot tikai vienu mutisko jautājumu un rezolūciju atstāt uz vēlāku laiku. Bet tāda nebija mūsu nostāja un par to nenotika balsošana. Mums uh, vajadzēja paust savus atšķirīgos viedokļus un, manuprāt, vairākums atbalstīja rezolūciju. Because I, well, well, sorry I couldn't be there yesterday, but I... Piedodiet, es vakardien tur nebiju klāt, bet uh, Marija bija un es esmu pārsteigta. Parasti mēs uh, viens ar otru tā nerunājam, man sacīja. Un tā kā Marija piekrīt, ka mēs varam tā rīkoties Bulgārijas jautājumā, uh, Bet es biju arī faktu izpētes misijā Bulgārijā, un es varu teikt, ka šī problēma ir dramatiska. Un uh, mēs uh, lēmām šo jautājumu paturēt atklātu. Ja jūs pieņemat šādu lēmumu, ok, bet es uzskatu, ka ir ārkārtīgi nepatīkami, ka šāds lēmums uh, tiek pieņemts. Jo šis poligons ir pārpludināts ar atkritumiem. Jūs tur nebijāt, bet es, to, es tur biju un to redzēju. Un tā kā jums nepatīk, vai varbūt jūs uzskatāt, ka mēs esam neliela grupa, tad man īsti nepatīk jūsu pieeja. Mēs lēmām paturēt šo jautājumu atklāt. Mēs to darījām pieņēmām šo lēmumu tad, kad bijām Bulgārijā. Exactly. This came from the... Precīzi, tas nāk no baliežas, tas uh, tieši tā arī ir. Un man nav nekāda konkrēta uh, nostāja par vai pret, bet es pilnībā paļaujos uz mūsu sekretariātu, un ja viņi sadarbībā ar komisiju ir atklājuši, ka nav nekādu jaunu faktu, nekādu jaunu apstākļu, tad mēs pieņemam lēmumu, un tas ir saskaņā ar noteikumiem. Uh, ja nav jaunu pierādījumu, kas pēc būtības uh, maina skatījumu uz šo lietu, tad grupai ir jāsniedz uh, pamatojums, lai atgrieztu šo jautājumu darba kārtībā. Un šobrīd es atkal redzu, ka mums pietrūkst uh, laika. Ombuda ziņojuma autori gaida ārā. Vai jūs vēlaties turpināt šo sarunu? Cecīlija, man tiešām tas nav patīkami, bet Man pašai ir sajūta, ka tad, ja jums nepatīk kāds lēmums vai, vai jūsu viedoklis atšķirās no sekretariāta, jūs vienkārši pārlecat pie nākamās lietas. Un tagad es eh, runāju ar priekšsādātāju. Jūs vienkārši mainījāt šo lēmumu, un mums nav nekādas drošības eh, šādā veidā. Ja jūs vēlaties uh, kaut kādus uh, citus rakstiskus dokumentus par Bulgāriju. Mēs varam to darīt, bet uh, tā ir lieta, ko mēs esam skatījuši. Un uh, šie cilvēki ir briesmīgā situācijā, ir tik daudz lūgumu rakstu. Labi, es personīgi pārbaudīšu, kas ir jauns, kas ir vecs un ko varētu uzskatīt par jaunu informāciju. Tad mēs varēsim atgriezties pie šī punkta. Tagad vārds Pīteram un Jārekam. Jā, jā, es tikai gribēju izteikties par reglamentu. runātāji runā viens caur otru un nav iespējams saprast. Koordinātoru sanāksmē tika pieņemti dažādi lēmumi, priekšstādātāji pašlaik dara tos zināms, un viņa pareizi saka, ka mums ir jāatrod procedūra un uh, termiņi un izslēdzās mikrofons runātājiem. That... Pašlaik ir vienlaicīgi ieslēgti vairāki mikrofoni, tas nozīmē, ka tulkojums nav iespējams. Es neredzēju, ka jūs lūdzāt vārdu. Jūs lūdzāt vārdu? Labi. Nu, principa pēc, jā. Pīter, vai dosi vārdu kolēģei? Labi, es eh, jau no paša sākuma lūdzu izteikties. Nav jau tā, ka es te tagad uz līdzenas vietas eh, pieteicos. Es pilnībā piekrītu tam, ko teica simpātiskā zaļo politiskā grupa. Es nezinu, vai mēs kā goe esam tik um, draudzīgi un tik laipni, bet šorīt no rīta mēs runājām par to, cik svarīgi ir lūguma raksti, cik svarīga ir pilsoņu iesaistīšana, institūciju atvēršanās uh, pilsoņiem. Uh, Un pašlaik uh, mēs redzam pilnīgi pretējo, nav laika neko nedz izrunāt, nedz uh, apspriest koordinātoru lēmums, mēs uh, te steidzamies, lecam no viena punkta pie otra. Un vakardien bija četras politiskās grupas, kas uh, vēlējās gan mutisko jautājumu, gan rezolūciju. Nu labi, no sākuma bija divi mutiskie jautājumi, bet beigās mēs piekritām vienam, bet četras politiskās grupas vēlējās rezolūciju un mēs pat nevarējām par to nobalsot, mēs nevarējām par to izteikties. Nevarējām paust uh, to, ko mēs uh, četras politiskās grupas vēlējāmies. Tas vienkārši nav demokrātiski. Gal galā pēc tam vairs nebija tulkojuma. Mēs vienmēr esam pēdējie rindā, tad, kad uh, iet runa par tulkošanu. Un nevar būt tā, ka no rīta mēs sakam, cik svarīga ir šī komiteja, cik svarīga ir lūguma raksta, un pēc tam darām pilnīgi pretējo. Es uh, varu jums uh, apliecināt, ka mēs uh, mēģināsim nodrošināt koordinatoriem labākus uh, tikšanās laikus, ilgākas sanāksmes, un es pilnībā piekrītu. Es varbūt pat cieši no tā vēl vairāk nekā jūs, jo nav patīkami vadīt sanāksmi, kurā nav laika izskatīt visu darba kārtību, un uh, turklāt ļaut arī visiem izteikties. Tagad uh, Pīter vārds tev, un pēc tam jāraks. Jā, vairāk par reglamentu. Jo arī man rodas pamazām tāds satraukums. Nu nevar būt tā, ka e, komitejas priekšsādātāji ievēlkot e, garumā diskusijas tiek iedzītas lasdā un pēc tam koordinatoriem nav laika izrunāt lietas. Mēs e, sākam ar nokavēšanos un tad mums nav laika, bet gal galā lēmumi ir pieņemti. Mēs paguvām visu izskatīt un, un tas viss eh, tālāk notiks rakstiskajā procedūrā, bet nevar būt tā, ka mēs at, atsākam to diskusiju, kas notika koordinātoru sanāksmē, jo šī nav koordinātoru sanāksme. Un uh, Daži vēlējās eh, pirmajā solī tikai mutisko jautājumu un rezolūciju nē, jo to var izlemt vēlāk, tāpēc mans priekšlikums šobrīd būtu pārtraukt šo diskusiju, jo pretējā gadījumā mēs atkal iekavēsim nākamo darba kārtības punktu, atkal kavēsimies. Viss eh, pašlaik ir eh, rakstiskā procedūra un visi tajā var izteikties. Nav tas viss jāatkārto. Priekšstādātāji pieņems lēmumu. Un tas tā notiek jau bieži, ka koordinātors sanāksme tiek pieņemti lēmumi un tad uh, visus šos lēmumus sākam apšaubīt, tad, kad uh, par tiem tiek sniegta informācija. Un tāpēc es aicinātu šīs lietas noskaidrot rakstiskajā procedūrā. Zaļie var uh, iesniegt uh, savus komentārus un uh, komitejas priekšsādātāja uh, konstatēs, kāds tad ir vairākums. Bet uh, pašlaik man tiešām jau sāk izcīkt pacietība vēlreiz atkārtojot koordinātoru sanāksmi. Mums te pašlaik iet runa par ombuds, um, ombuda ziņojumu, un pārējo mēs visu varam nokārtot rakstiskajā procedūrā. I, I agree with Peter, we should move on to the... Jā, pāriesim pie nākamā punkta. Uh, Es uh, uzskatu, ka jū, ir nepieņem, ka jūs mēģinat uh, izjaukt šo sanāksmi šādā veidā. Tie koordinātori, kas vakar bija sanāksmē, šodien nav klāt, un mums ir grūti atspēkot jūsu argumentus, tāpēc pārcelsim šo diskusiju uz nākamo koordinātoru sanāksmi un turpināsim ar, ar darba kārtību, jo godavāt šobrīd es neredzu nekādu jēgu šīs diskusijas turpināšanai. Tā ir gan, jā. Un tā tad mēs. Uh, šos jautājumus izskatīsim rakstiskā procedūrā, un es mēģināšu nākotnē piemeklēt labākus eh, sanāksmi laikus. Un tagad es gribētu, lai jūs pāršķirat jaunu lapusi, lai pievēršaties eh, viesiem, kas eh, ir šajā telpā. Jūs redzat, ka te ir pilnīga caurskatāmība. Šī ir vispolitiski aktīvākā politiski visaktīvākā komiteja parlamentā. Visi te viens uz otru kliedz, bet gal galā Eh, šajā komitejā ir labs eh, sadarbības eh, gars. Tagad es vēršos pie Velsas Nacionālās asamblējas petīciju komitejas delegācijas. Jūs esat laipni aicināti lūguma rakstu komitejā, un es esmu ļoti priecīga, ka jūs uh, pavadījāt kopā ar mums visu rītu un pievienojāties mums uzklausīšanā. Uh, Būtu ļoti jauki, lai dotu jums šobrīd eh, vārdu kādai uzrunai, bet mums ir arī Eiropas eh, ombuds tiesības sargs, kur, kur, kura ir īriete, eh, kā sagadās. Un tā kā laika nav, varbūt mēs tad varam dot jums vārdu nedaudz pēc tam, ja? Ja jūs neiebilstat, tad mēs ļoti priecājamies jūs šeit redzēt un priecājamies arī par mūsu gaidāmo sadarbību. Paldies! Tagad vai kāds varētu ielaist zālē Emīliju? So, most welcome, Mrs. O. Sveicināta, Railis kundze, esat eh, sveikti mūsu lūgumrakstu komitejā. Šis eh, ombuda ziņojums ir jūsu pirmais ziņojums eh, pēc pirmā pilnā darba gada pēc pārvēlēšanas no parlamenta puses, tā kā apsveikumi ar pārvēlēšanu un arī par gada ziņojumu. Nu, jau pats attēls uz vāka ir ļoti interesants. Un tas um, ir pārdomu vērts. Un ziņojumā uh, e, tiesības sārdze izsaka atzinību par atklātības nodrošināšanu uh, transatlantiskā e, tirdzniecības uh, līguma noslēgšanas gaitā. Viņas birojas ir veicis vairākas izmeklēšanas par šo jautājumu, ieskaitot eh, par komisijas ekspertu grupu sastāvu un revolvējošo durvju fenomenu. Lūgumrakstu komiteja eh, izstrādās ziņojumu par ombuda ziņojumu par 2017. gadu, bet tagad došu vārdu jums, lai sniegtu mums eh, nu, tādu ieskatu šajā gada ziņojumā. Liels paldies, paldies Vikstrēms kundze un sveicināti visi man priekš šeit būt un īpaši pārstāvēt savu pirmo, to tiešām gada ziņojumu, jo tas atbilst manam pirmajam pilnajam darbības gadam šajā amatā. Varbūt par galvenajiem punktiem. Eh, tiem, kas man izdzirdējuši iepriekš, zina, ka viena no lietām, ko es daru, es koncentrējos uz uh, savu pilnvarojumu, nāk klajā ar pašinicitīvu un pašinicitīvu ziņojumiem, lai izskaustu sistēmisku ļaunprātīgu administrēšanu un ļoti daudzās lietās, kuras esmu inicējusi pati, ir e, panākts ievērojams progress. Pēdējā gada laikā, nu, šis ir tāds īs pārskats 2014. gada notikumiem. Runājot par TTIP atklātību un caurskatāmību tālāk arī par trauksmes celšanas whistleblowing noteikumiem Eiropas institūcijās un jautājumu par uh, komisiju un uh, komisijas vecāko ierēģu pāriešanu uz privātu sektoru. Un tad bija ļoti svarīga atklātības lieta Saistībā ar ECB vēstuli īrijas finanšu ministram mēs veicām paralēlu uh, izmeklēšanu saistībā ar Frontex un atgriešanās lidojumiem. Nu, lūk, šie cipari pēdējiem, gad, pēdējiem gadiem tie nav daudz mainījušies. Mums uh, apmēram 23 tūkstoši pilsoņu uh, ir, apmeklē, ir vēršies pie mums un viņi galvenokārt sūdzās par to, kas ir saistīts ar viņu pašu nacionālo administrāciju uh, neatbilstošām darbībām. Mēs vienkārši palīdzām viņiem sakontaktēties ar atbilstošajām iestādēm, tā būtu kāda lūgumrakstu komiteja vai Nacionālais tiesības sargs, vai arī to var izdarīt kāda ES aģentūra, kas ar šādu izmeklēšanu nodarbojas. Bet zelta standarts ir tāds, ka katrs saņem individualizētu atbildi. Mēs cenšamies palīdzēt katram. Nu, lūk, Runājot par uh, formālo izmeklēšanu, 342 mēs aizsākām un 400 noslēdzām. Nu, cipari nav pēdējo gadu laikā īpaši mainījušies ne uz vienu, ne otru pusi. Un tās ir galvenās institūcijas, ar kurām mēs esam strādājuši saistībā ar sūdzību. Eiropas komisija, protams, ir lielākā. Un ne jau tāpēc, ka tā būtu īpaši slikta. Tā nav. Bet vienkārši tas ir lielākais zvārs mežā un eh, tieši tāpēc daudz sūdzību ir adresēts tieši komisijai 47 eh, Eiropas aģentūra, piemēram, zāļa aģentūra, regulējošās aģentūras EPSO. Cilvēki cenšas rast nodarbinātību Eiropas institūcijās un ja viņi ir vīlušies, viņiem šķiet, ka kon konkurss ir bijis negodīgs, tad viņi sūdzās ārējās darbības dienas Uh, šeit ir sūdzības par administratīvām lietām un misijām dažādās Eiropas daļās, Eiropas parlaments un arī Olaf. Tālāk, kas ir saistīts ar atbilstību, tas ir 2013. gada uh, um, cipara atspoguļojums. 14. gada diagrāma būs nedaudz vēlāk. Un tādā 80% gadījumos eh, rekomendācijas tiek ievērotas un 20 gadījumos eh, rekomendācijas netiek pildītas. Un es gribētu samazināt šos skaitļus, jo, ja mēs salīdzinām ar uh, eh, dalībvalsts tiesības sārgu iestādēm, tad šis rekomendācijas pildes līmenis ir pat 90% bet, nu, cenšoties sadarbojoties ar institūcijām, mēs centīsimies arī šo eh, skaitli samazināt. Eh, cilvēks sūdzas arī par to, ka nav pieejas informācijai eh, un iestādes ir aizlieguši šādu pieeju. Tālāk ir atklātuma lobētāji, kas vēršas pie mums. Un uh, Jūs droši vien zināt par caurskatāmības institīvu, ko uzsāk komisija šī gada sākumā, tā kā mēs saņemam arvien uh, vairāk informācijas par uh, to, kā notiek kom tikšanās uh, starp labētājiem un komisiju, komisijas ģenerāldirektorātiem, citiem ierēģiem un tā tālāk. Un ir, piemēram, šis noteikums pārlabētāju vārdu publicēšanu. Uh, organizācijas nosaukumu, lai mēs konkrēti zinātu, kurš no attiecīgās kompānijas ir pārstāvējis, teiksim, sarunās šo kompāniju sarunās ar komisiju. Daži uzskata, ka tas ir personas datu neaizskaramības pārkāpums, bet tā tas nav, es tā neuzskatu, jo, ja cilvēki nāk runāt, ar komisijas pārstāvjiem, tad tam ir jābūt publiski zināmam un tam nebūtu jābūt visaugstākajā līmenī, bet arī citos līmeņos, jo kurā organizācijas līmenī jau labēš, labēšana notiek arī citos līmeņos, un uh, ir svarīgi, lai zinātu, kā komisija vispār iegūst un apkopo informāciju, pirms tā nāk klajā ar kaut kādām likumdošanas institīvām. Tā kā mums ir jāzina, kur ir tie ietekmētāji. Uh, Vietpuļu durvju izmeklēšana. Šeit mēs vēl pagaidām gaidām atbildi uz vienu no uh, rekomendācijām, ko uh, es jau minēju iepriekš, kad kāds no uh, augstākajiem uh, ierēģiem atstāja komisiju, pamatdienas komisijā un pāriet uz privātu sektoru tad ir jābūt pieejamam reģistram, kur var redzēt uh, informāciju par viņiem, kā viņi ir strādājuši, kur strādājuši un kādi ierobežojumi viņiem <clears throat> ir noteikti pār, pārējot uz privātu sektoru. Un e, uh, institūcijām ir jāinformē par e, uh, šādu kustību, un komisija sacīja, ka līdz kāda beigām viņi sāk šādu ziņošanu. labēšana un uh, caurskatāmība, bet tā, tad pie tā mēs esam strādājuši visu gadu garumā, un jautājumi galvenokārt grozās jūtīgas informācijas uh, sargāšanu. Nu, tā ir informācijas aprites starp parlamentu, organizācijām, atsevišķiem, at, privātu personām tā tālāk, bet, nu, visi šie uzsvari zināmā mērā nelīdzvarot. Es rakstīju nesen ECB Mario Draghi saistībā ar privātu sanāksmi, kas notika Londonā, kurā ECB direktors ir izpaudis uh, tirgus informāciju, kas ir jūtīga informācija, un es lūdzu paskaidrot, kas ir noticis, uh, nu, ka eh, tā bija par tādu administratīvu kļūdu vai kā runas laikā, bet savā atbildē viņš man atbildēja, ka uh, Viņš un padomi tagad aplūkos protokolus saistībā ar sanāksmēm, tiekoties ar dažādām privāta sektora un publiskā sektora um, darbinieku grupām, fokusēšanās uz strateģisko izmeklēšanu un jāpiebilst, ka mēs esam neliels biroja 65 cilvēki un man ir ētisks pienākums izmantot savus darbiniekus pēc iespējas efektīvāk. Un strādājot tikai ar individuālām sūdzībām, es varu darīt liedrīgāku darbu, uh, apverot arī sistēmisku ļaunprātīgas administrācijas gadījumu jomu. Uh, kas skar daudzus eh, cilvēkus vienlaicīgi. Nu, tie varbūt bija tādi lielākie darbi, kas aizsāk pagājušā gadā attiecībā uz caurskatāmību un atklātību, īpaši attiecībā uz eh, TTIP sarunām, jūs visi par to zināt, tas ir izraisījis diskusijas un eh, daudzi sabiedrības slāņi ļoti aktīvi šajā jomā un jūsu darbs un citu darbs un mūsu darbs pat zinot, ka komisija ir proaktīvāka kļuvusi, runājot par ziņojumiem, mm, kas tiek publicēti tieši saistē. Es domāju, ka grūtības eh, ir tādas, ka tad, kad jūs nonākat pie konsolidēta teksta, kad es un ASV nonākušas pie vienotas nostājas, eh, nu, ir tāds iztrūkstošais posms, ko es vēlētos publiskot un ko es vēlētos eh, publiskot. Un komisija saka, ka viss, kas tiek publicēts ES telpā, ir eh, jā, jādara saskaņā ar mūsu ES tiesību aktiem šajā jomā. Uh, un tāpēc ir kuri iebildinājums ārpus būtu jāizvērtē. Frontex, es jau iepriekš par to runāju, par eh, atsevišķām izmeklēšanām, ko es eh, esmu veikusi Frontexā, nākamnedēļ piedalīšos eh, uzklausīšanā šo komiteju un Lībe komiteju saistībā ar īpašo ziņojumu, kur aizsāka mūsu iepriekšējais, kurš mans priekšgājējais un tā ir saistīta rekomendācija par to, ka Frontex saskaņā ar citām mēs institūcijām un aģentūrām e, tam būtu jābūt noteiktam e, sūdzību meha, apstrādes mehānismam. Tātad, lai cilvēkiem, kam e, šķiet, ka Frontex nav pret viņiem attiecies atbilstoši, jābūt iespēja sūdzēties. Frontex gan argumentēja, ka ja ir cilvēktiesība pārkāpums, tad tas ir dalību valstu ziņā risināms jautājums, bet gal galā viņi pārstāv ES un viņi varētu darboties vismaz kā nu, centrālais kontakt uh, eh, punkts, caur kuru cilvēki varētu nu, tad uh, realizēt šo te iespēju iesniegt sūdzības. Tad daudz cilvēku uh, pēdējā laikā cenšas iekļūt Eiropā, šķērsojot vidusjūru, daudzi noslīguši cenšoties to darīt, un es saprotu, cik grūts un saržģīts ir šis jautājums. Tāpēc pagājušajā gadā es veicu izmeklēšanu atpakaļatgriešanas operācijās, ko koordinē Frontex ar dalībvalstīm. Piemēram, ja Spānija ir nolēmusi, ka noteikti patvērumu meklētāji ir jānosūta atpakaļ, vai arī tā ir īrija vai apvienotā karaliste, tad uh, Frontex koordinē šos te lidojumus eh, un nogādā cilvēkus atpakaļ eh, uz eh, viņu mītnes zemēm vai trešajām valstīm. Un, kad Frontex parādīja mums video ar šādu nosūtīšanu atpakaļ, un cilvēku aizsardzību šādos lidojumos, tad man radās jautājumi par cilvēktiesību ievērošanu. Un tad es lūdzu savus kolēģus iesaistīties, eh, palīdzēt man ar tādu paralēlu izmeklēšanu, un jāsaka, viņi ļoti entuziastiski atbalstīja šo izmeklēšanu, eh, piemēram, arī Nīderlandes, Polijas, Spānijas, Ombudi eh, veica savas izmeklēšanas šajā jomā, un pavisam drīz mums būs sanāksme, un dalībvalstu ombudi publicēs savus ziņojumus, tā kā pamatā vēstījums vai rekomendācija, ko es e, ieteicu Frontexam, ka viņiem būtu jāharmonizē e, atsevišķas e, kategorijas, piemēram, bērnu situācijas, sievietes stāvoklī un tā tālāk. Tā kā ir jābūt kaut kādiem noteikumiem, kas nebūtu atkarīgi no standartiem, eh, kurus praktizē noteikti dalība valsts. Tātad, ja tie ir Frontex koordinēti lidojumi, tiem būtu jābūt šādiem harmonizētiem augsta līmeņa standartiem. Nu, tā arī bija pašinstīvas izmeklēšana, kuras veicu. Un es necētos noskaidrot, vai komisijai ir taisnība, eh, kad tā eh, pieņem savus lēmumus, bet gan drīzāk par to, kā īsti uh, komisijai būtu jārisina vecēji eh, jautājumi, eh, kā cilvēkiem būtu jāpaziņo par lēmumu un kā rīkoties ar Eiropas Uh, pilsoņu iniciatīvām. Is, I mean, I... Un kā tikt ar tām galā, lai, kad viņi savāc tos um, miljonus parakstu un tā tālāk, tad uh, komisijas atbild ļoti bijuši ir bijusi pārāk tāda uh, juridiska, tai vajadzētu būt politiskai vairāk un uh, vajadzētu skaidrāk runāt par to, kā tad par šīm te iniciatīvām eh, būtu jāsaņem atbildes tiem, kas ir šīs iniciatīvas iesnieguši. Nu, tas varbūt nosaistīts tieši ar 2017. gadu. Es drīz sākšu pašinstīvas izmeklēšanu pār trialogu procesu caurskatāmību, jo pēdējo 18 mēnešu laikā esam saņēmuši ne tikai formāls sūdzības, bet arī uh, sarunājoties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, uh, parlamentāriešiem un tā tālāk, daudz apgalvo, ka trialogu procesi nav gan caurspīdīgi. Un cilvēki uzskata, ka tiek vienkārši izstumti no likumdošanas procesa, kuram gan būtu jābūt daudz caurskatāmākam. Nu, es te negribu arī pateikt, kam taisnību, kam nē. Bet ko mēs gatavamies darīt? Mēs vēlamies kartēt trialogu caurskatāmību. Es esmu izskatījis procedūras, ko piekopa parlaments, piemēro parlaments eh, Mm, komisija un padomē un izvērtē, kas ir mm, redzams un kas nav, kā ir pieejama informācija par dažādiem procesu soļiem. Es mm, negribu iejaukties politiskajos procesos, bet uh, gribu šos jautājumus aplūkot tikai no caurskatāmības viedokļa. Nu, tas arī būtu viss. Paldies! Liels paldies! Paldies, ka jūs mūs e, iepazīstināt ar šo ziņojumu, un es iesaku visiem viņu izlasīt. Un tagad došu vārdu jautājumiem, un vispirms Valēcis kungs. And thank you, madam. Liels paldies, paldies, Orēlijas kundzei, vienmēr ārkārtīgi liels prieks jūs dzirdēt, jūs runājat tiešām ļoti iedvesmojoši, jūs ziņojumi ir iedvesmojoši un jūs palīdzat mums uzlabot demokrātijas standarts, uzlabot iedzīvotāju iesaistīšanos. Bet man pāris jautājumi. Pirmām kārtām par Eiropas komisiju. Ja atkal visvairāk izmeklēšanu eh, attiecas tieši uz Eiropas komisiju, ko mēs vēl varam darīt? Lai pārskatāmības jautājumu ietvertu arī Eiropas komisijas lēmumu pieņemšanas procesos, tāpat laikā neapdraudot sabiedrības drošumu vai sarunu vešanas pozīcijas Eiropas Savienībai. Kāda veida izaicinājums, problēma jautājums saskatāt izrietam no 2014. gada saistībā ar nu, to, ka, piemēram, mēs iestādes neizpildi jūsu rekomendācijas. Otrais jautājums saskaņā ar datiem ikgadējā ziņojumā samazinās to sūdzību skaits, kas ir ārpus ombuda mandāta. Kāds ir tam iemesls? Kāda veida īstenošanas pasākumi ir noduši pie šī ļoti labā, protams, samazinājuma? Trešais jautājums par ziņojumu pašu. Mājas lapā tas pieejams tikai angļu valodā. Un to es, protams, vienmēr prasu, vai ir arī plāni to tulkot visās oficiālajās valodās. Ja, tieši tā kā izteicām par to prasību arī pagājušajā gadā Un visbeidzot, ņemot vērā, cik daudz ir reģistrētu sūdzību, kas tiek tālāk nodiegtas citām Eiropas ombudu tīkla mm, vietām, vai, pas, vai jums pastāv sistēma, kur jūs sekojat līdz, lai šīs tālāk nodotās sūdzības tiešām arī tiek skatītas šais citos kontaktpunktos? Teri Kabras kungs lūdzu. Mēs paldies. Paldies, ka esat ieradusies pie mums un ka stāstat mums par savu darbu. Man ir pavisam īsts jautājums. Jūs sakāt, ka 80% atbilstību nodrošināta. Kas tad ir ar šiem patlikušajiem 20%, kad netiek nodrošināta atbilstība? Vai nekas nenotiek tai, tai gadījumā? Neviens nereģē uz jūsu ierosinājumiem, viņi nedara neko, ja viņi vienkārši vispār klusē un izliekas, ka nekas nav noticis. Nu, man interesē zināt jo tas ir svarīgi arī jūsu kā amata reputācijai, vai ne tā? Liels paldies! Neviena cita sarakstā neredz. Pēters Jārs vēlēs varbūt izteikties. Jā, pavisam īsts jautājums. Liels paldies par to, ka esat šeit. Liels paldies par šo interesanto diskusiju un vēlreiz liels paldies arī par atbalstu, kā jau jūs minējāt, šeit eh, caurskatāmību tīti procesā. Jāteic, ka kopējiem spēkiem mums ir izdevies eh, panākt uzlabojumus arī mums eh, deputātiem pašiem, bet tas bija publiskās diskusijas rezultāts, kurā jūs arī iesaistījāties. Mēs zinām, ka pat eh, parlamenta deputāti bija neapmierināti, ka nav piekļuvis dokumentiem. Šobrīd mm, situācija ir atrisināta. Mēs varam iet uz tā saukto tumšo istabu, apskatīt šos dokumentus un mm, Tas mums eh, dod iespējas eh, runāt eh, par tīti par sabiedrību, bet vēl viens jautājums par caurskatāmību. Valēnsas kungs jau pieminēja, ka pretē arguments vienmēr ir personas datu aizsardzība vai vispār datu aizsardzība. Un vai jums ir nācies sas, uzdurties robežām, ka ir nācies konstatēt, ka arī caurskatāmībai ir zināmas robežas vai varbūt caurskatāmība te ir nepieciešama lielākā mērā, jo e, mēs reizēm saņemam sūdzības arī tad, ja netiek ievērots datu aizsardzības prasības, kas tad būtu tā kā šī pretējā puse. Bet e, liels paldies par to, ka veicina caurskatāmību kā jau sacīts, ka daudzas garlaicīgas lietas kļūst interesantas tikai tad, ja tās tiek turētas slep, slepenībā. Un tad, ja ir caurskatāmība, tad uh, var tās apspriest nonākt pie demokrātiski leģitīmiem risinājumiem. Mrs. Valina. Valens kundze. Sí, gracias, presidenta. Buenas tardes. Lielas paldies. Labu pēcpusdienu. Nu, man nav tik daudz jautājums, kā drīzāk, nu, tāda apsveikuma vārdi jums ar šo ļoti drosmīgo ziņojumu. Tas ir tieši tas, ko pilsoņi no mums vēlas. Viņi vēlas pārskatāmību, skaidrību. Un tas fakts, ka jūs strādājat pie šī jautājuma, pilnīgi noteikti liecina par to, ka tas ir pareizi. Un, nu, nedrīkst būt tā, ka lobbyiem ir vieglāk sazināties ar uh, Mm, iestādēm nekā parastiem pilsoņiem. Galu galā šos lobbyus taču neviens nav ievēlējis, viņi tikai pārstāv savus uzņēmumu, uzņēmumus. Un tāpēc paldies liels, ka jūs arī sakot līdz šim, nu, virpuļdurvju gadījumiem, jo arī tas nav pieļaujami, ka šādā veidā vienkārši tiek, nu tā, klusītiņām pārvilkti šie iestāžu darbinieki, kas pēc tam izmanto iekšēju informāciju tur politika, politiķi un iestādes, tas, tam, tā, tā ir joma, kur jābūt caurskatāmībai. Tāpēc arī bija um, tik ļoti zems vēlētāju aktivitātes līmenis, mazāk par 50% iepriekšējās ES parlamenta vēlēšanās. Cik lielā mērā gribu vaicāt jūsu rekomendācijās ieklausās Eiropas komisija? Patērs kundze. Paldies priekšsādātāji. Jūsu ziņojums ir ārkārtīgi interesants. Man ir jautājums. Uzkrāt, kas, nu, šeit viens ziņojuma elements, respektīvi, ka nav vienošanās nodrošināt informāciju par to cilvēku vārdiem, kas sazinās ar ierēģiem Eiropas komisijā. Es īsti nesaprotu, kāpēc, kāds ir šeit arguments tam visam. Uh, esmu sastapusies ar to šādu un tādu, bet tas taču nav tādas privātas sanāksmes, tas ir oficiāls sanāksmes, un šo sanāksmu gaitā tiek izstrādātas politikas, iz, nu, tālāk attīstītas par dažādām lietām un jomām mēs dalību valstu um, ritumā, un šie ierēģi, šie konkrētie cilvēki taču pilda savus pienākumus, kāpēc viņi nu, uzvārdi ir slepeni? Viņi nedrīkst slēpties aiz datu aizsardzības prasībām. Man šāda argumentācija neliekas šeit vietā, jo pārskatāmība taču nozīmē, ka mēs arī zinām, kas tad piedalās šādā lēmuma pieņemšanas procesā, arī administratīvā kārtā. Un citādi mēs varam nonākt pie tāda līdzsvaru trūkuma. Jādomā, ka vajadzīgs taču visur, visur vajadzīga skaidrība. Gribu vaicāt, kāds tad ir pamatojums, nu, izņemot šim oficiālajiem eh, iemeslam, kāds vēl ir pamatojums tam, ka šie uzvārdi tiek slepenoti, ka viņi tiek slēpti mums visiem. Es nesaprotu šito. Tie taču nav kaut kādas privātpersonas, ne, tie ir cilvēki, kas pārstāv konkrētas struktūras, organizācijas un eh, risina dažādas valstiskas nozīmes jautājumus. Paldies! Aukenskundze. Paldies! Pirmām kārtām paldies par darbu, Emīlija. Un no, nu, es gan gribu redzēt, kā es vispār šad, no šīs cīņas sveikā tiksiet cauri. Atceros Dāniju reiz sūdzējos ombudam par uzņēmumu Tur bija izcēlies cīniņš, bija, un jāsaka, cīniņa aizsaistītās puses galīgi nebija svara ziņā samērotas. Un, nu, jācer, ka jums pietiks spēku šai cīņā, piemēram, ar komisiju. Jūs aicinājums pēc pārskatāmības trialogu jomā. Es esmu, protams, pārskatāmības piekritēji fundamentālisti, es pat teiktu, un tāpēc es saprotu, ka šobrīd ir tā visai nelīdzsvarot tas viss padoma vispār ir ļoti noslēgta. Jūs sakat, lūk, visa šī pakļautība lobbyis, lob, lobbyjam, nu jā, visam jābūt skaidram, bet procesa gaitā. Parlamenta um, sarunu nostāja būtu varbūt būtiski vājāka, ja mēs ļautu lobbyistiem mums uzbrukt no visām pusēm, tāpēc, ka mūsu sarunu vešanas pozīcija būtu publiskota. Un varbūt ir vērtīgāk, ja mēs to visu darām, nu tādā nedaudz tomēr drošākā veidā. Nedodrošināt pilnu pārskatāmību trialogos. Es vienkārši gribēju jūs paslavēt. Es labi saprotu, kā tas notiek. Thank you very much. And that... Liels paldies. Līdz ar to runātāju saraksts ir izsmelts. A, nē, nē, tomēr arī Besēras kundze vēlas izteikties lūdzu. Priekšādā tā pateicos. Paldies Orailijas kundzei par to, ka viņa atkal ir ieradusies pie mums. Tiešām priecājos jūs redzēt. Strādājam šajā jaunajā parlamenta sasaukumā nu jau turpat gadu un priecājamies, ka saņēmuši esam jau lūk otro ziņojumu un kas ir ieradusies pavisam savlaicīgi lūkus šo nu, mūsu tikšanos. Gribu komentēt arī iestāžu attiecības Eiropas Savienībā. Vai jūsu darbs ir mainījies? Tāpēc, ka pastāv vicepriekšādātais, kam ir ļoti plaša kompetenča joma, respektīvi Timermans kungs Tas ir tāds jauninājums, vai līdz ar to ir mainījies arī jūsu darbs un, eh, nu, tā teikt, eh, kompetenci aptvērums. Mēs skaidri mm, redzam to, ka ombuds strādā roku rokā ar eh, lūgumu rakstu komiteju, faktiski gandrīz kā vienas monētas divas puses, jo mēs palīdzam arī pilsoņiem, nu, kā vien varam. Un tāpēc gribu vaicāt, vai varbūt tāda atsaucas punkts Eiropas komisijā, nu, ņemot vērā, ka viņu, viņi ir atbilstīgi, ka lūk šāda kompetenci joma ir mainījusi jūsu darba struktūru, tā teikt. Paldies! Gribu teikt paldies arī Orailijas kundzei un apsveikt jūs ar šo ziņojumu. Tas ir visai iedvesmojoši, entuziasmi pilns un pieeja, kas no tā izriet, liecina par to, ka jūs saprotat pilsoņus kā šīs diskusijas pusi un cenšaties risināt viņu problēmas, lai kādas tās arī nebūtu. Tāpēc esam lepni, ka varam strādāt kopā ar jums un rast kopīgiem spēkiem ilgspējīgs risinājums arī pie tādiem sistemātiskiem jautājumiem strādājot, te, piemēram, domāju par tādām jopām kā pārskatāmība. Un tā nu ir lieta, ko mēs labprāt apspriest ar jums tālāk un detalizētāk turpmākajās dienās Kad runājam par to, ko jūs nu pat teicāt, eh, respektīvi, ka nav tik daudz likumdošanas šķautņu eh, jūsu darbā, ka šīs rekomendācijas lūgumrakstu komiteja izvēlēsies līdzīgi pieeja. Mēs esam atvērti, esam gatavi uh, arī uzaicināt, piemēram, tos pārstāvis, kas pārstāv, nu, neizdevušās pilsoņu iniciatīvas pārstāvis, jo gal galā pilsoņi ir ieguldījuši milz darbu, lai vāktu parakstus, taču vienu miljonu vai gandrīz vienu miljonu tie, kas sanākuši, mums vajadzētu uzklausīt šos cilvēkus. Arī tad, ja nav tas pilnībā, tomēr viņiem izdevies šī instrumenta ietvaros un mudināt viņus uz dialogu un debatēm. Lielas paldies, ka padalījāties ar mums! Nu, nu, un tagad došu jums pašai vienu vārdu, lai jūs tad, nu, mums pastāstat, un nu, ka, nu, tā jau atbildat uz dzirdētiem jautājumiem. Lielas paldies! Paldies, Vikstrēms kundze, un paldies par jūsu laipnajiem vārdām, vārdiem, tos ļoti augstu vērtēju, gan es, gan man kolēģi. Peres kundze, paldies par jūsu jautājumiem. Runājot par tulkojumu pirmām kārtām, jau šobrīd, kad mēs šeit runājam, viss šobrīd tiek tulkots visās oficiālajās valodās pēc iespējas ātrāk. Mums ir noslēgta attiecīgi kontrakti par vis, visiem tulkojumiem pārskatāmības palielināšanu. Es jau iepriekš esmu to teiks, es domāju, ka mums tiek piedāvāts liels iespējas turpmāko četru gadu laikā uzlabot pārskatāmību un ļoti būtiski to uzlabot visās iestādēs Eiropas Savienībā. Domāju, ka šobrīd ir tāda, tāda liela vēlme pēc pārskatāmības prasības no pilsoņu puses, it īpaši ņemot vērā visu šo krīzi un pēckrīzes lejupslīdi, ekonomisko sabrukumu. Ir ļoti daudz tādu, kas ir ne tik vien dusmīgi, bet kas arī grib zināt, kas notiek ar administrāciju, kā strādā administrācija, kā tiek pieņemta lēmuma. Un es domāju, tas ir tas būtisks pamudinājums. Es turklāt domāju, ka šī komiteja nenoliedzam arī vienmēr ir pēc tā tiekusies. Bieži pie jums tiek runāts par pārskatāmību un pārskatāmība vienmēr ir bijusi darba kārtības, nu, pašā augšā ar tādu lielu vērtības eh, svaru. Un, protams, ka mēs arī tiekam pēc tam vērtēti, pamatojoties uz pārskatāmības līmeni. Par tehniskākiem jautājumiem runājot, kopš esmu kļūst par ombudu un arī jau pirms tam ļoti daudz citas runās, piemēram, par 10.49 regulas pārskatīšanu. Es nezinu, cik tālu procesu ir pavirzījies šobrīd, bet jāsaka, tas ir jautājums, kas jā, par ko jādomā parlamentam un arī citām iestādēm saistībā ar pētījumu eh, par, par sūdzībām ārpus mana mandāta. Te nu man jāsaka paldies maniem kolēģiem, kas strādā reģistrā, un manā birojā pēdējos pāris gadu laikā viņi to darījuši ļoti aktīvi un ir centušies samazināt šos skaitu. Mēs strādājam pie interaktīvā gīda, jeb vadlīnijām, tā lai cilvēki izlasot to varētu viegli saprast, uz ko tad būtu, jā, kam būtu jādarsē šī sūdzība ombudam vai kādam citam, bet jāsaka, tam ir bijis vajadzīgs ilgs laiks, un vēl pirms es kļuvu par Eiropas ombudu, es zināju, pazinu gan Diemandorus, gan Nikī Farest, Es jau toreiz zinu, ka tā vienmēr ir bijusi problēma, un es zinu, cik lielu darbu viņi ieguldīja šī skaitļa samazināšanā, un tāpēc šķiet tas tiešām pamazām šķiet vainagojas ar panākumiem par sūdzību nodošanu kontaktpunktiem ārpus ombuda tīk citiem punktiem. Jā, mēs sekojam līdz, kas notiek ar šīm sūdzībām, nevar būt tādā oficiālā veidā, bet katrā ziņā tajā brīdī, kad kāda sūdzība tiek nodota tālāk, pavisam tiešā veidā ir saikne starp mani un attiecīgu, un attiecīgo nacionālo ombudu, jeb tiesību sargu, un mēs tad tiekamies un. Nu, vai nu tas ir notiek tiešsaistē vai semināros, mēs katrā ziņā vienmēr uzraugam, kas notiek ar šīm sūdzībām. Nav tāda formāla, oficiāla mehānisma, bet mēs sekojam līdzi procesam. Jautājumu uzdevējs nav šeit Nē. 20% sūdzības, kas netiek pieņemts, jūs par to vaicājot. Nu, tas ir kaut kas tāds, ko es šobrīd arī pētu. Es jau no paša sākuma esmu teikusi, un šķiet to teicu arī uzklausīšanas laikā, ka nu, tas ir kaut kas tāds, kas ir pelnījis izmeklēšanu, vēlošos procentu skaitli samazināt. Nu, šķiet, ka es pamazām, nu tā tiešāk runāju ar iestādēm, es cenšos izstrādāt vairāk rekomendācijas, nevis uh, tikai tādas vadlīnijas vai ierosinājums. Nē, es cenšos būt tāda spēcīgāka savos formulējumos un saziņā ar iestādēm. Bet tāpat laikā es, protams, cenšos nodrošināt arī sadarbību, tādu pamatīgu sadarbību, tāpēc man ir bijis divas tikšanās ar, eh, nu, tādiem, eh, nu, nozīmīgi līmeņi ierēģiem, kas strādā pie pārskatāmības jautājumiem. Esmu ar viņiem spriedusi tādā, nu, sadarbības gaisotnē, par konkrētajiem problēmu jautājumiem, kuros mums šobrīd vēl nav vienprātības. Nu, tāpēc tiešām es vienkārši runāju, runāju ar viņiem, rakstu viņiem, varbūt ne tādā pašā, pašā augstākajā līmenī, bet dienestu līmenī, kur ir tie ierēģi, kas veids darba lielāko daļu, un esmu apņēmības pilni turpināt darbu pie šī 20% skaitļa samazināšanas. Jārkungs, jūs runājat par datu aizsardzību, jā, vairāk kārt esmu arī teikusi, ka esmu ļoti pārsteigta par to, uh, ierodoties šeit Eiropas iestādēs, cik bieži man tiek teikts datu aizsardzība, datu aizsardzība, un tas tiek izmantots kā aizbalzinājums pārskatāmības trūkumam. Es arī domāju, ka šis arguments šeit nedar, jo jebkurš, jo, jo laba datu aizsardzība un procedūra, kas paredz datus aizsargāt, vienmēr piedāvā iespēju sabiedrības intereses likt augstākajā vietā, respektīvi tiešām tās ņemt vērā. Arī tajos gadījumos, kad tiek šeit skārtas privātās intereses, un tas pilnīgi noteikti tā ir divajā, div, šais divās lietās, ko liku jums priekšā. Viena bija attiecībā uz šo virpuļdurvju parā fenomenu. Mans ierosinājums komisijai bija tāds, ka viņiem nepieciešams tomēr internetā, mājaslapā sagatavotu reģistru, publiski pieejamu reģistru, kur būtu minēti to vecāku ierēģņu vārdi, kas dodas prom no dienesta komisijā un kur viņi pēc tam strādā. Un varam kādām datu aizsardzības jautājums eh, tiek mums vienmēr eh, likts priekšā kā aizbildinājums. Tajā brīdī, kad runājam par sanāksmēm ar komisāriem, uh, kabinetu un ģenerāldirektoru, bet, kā jau teicu, galu galā tie, kas ierodas, lai tur runātu, viņi ir tie, kas lem, vai viņi var tiek vai netiek publicēti, un, manuprāt, tas arī nav pareizi. Kā vēl viens no kolēģiem šeit teica, drīzāk tās taču pārsvarā ir publiskas sanāksmes, tur runājam par valstiska mēroga lēmumiem, politikām, un tāpēc vārdiem jā, jābūt publiskotiem. Tālāk par šo virpuļdurbju um, problēmu, jā. Mm, kad redzam, un to ļoti labi redzam atspoguļos tieši plašsaziņas līdzakļos, tas, protams, kaitējoši ietekmē iestāžu reputāciju. Un tikpat svarīgi, manuprāt, eh, ir nu, tas, ka tas kaitē ne tik vien iestādēm, bet arī tiem labajiem ierēģiem, kas atbilstīgi un pareizi darbojas uh, iestādēs. Viņi cieš no, šī, no tā visa, un tāpēc es gribētu cerēt, ka viņi atbalstīs tās rekomendācijas, ko es esmu izstrādājis saistībā tieši ar šiem virpuļu durvju gadījumiem. Galu galā ir daudz, kas paveic izcilu darbu, un ar to ir vērts lepoties, un savukārt tas viss tiek iedragāts tajā gadījumā, kad kaut kādi pāris cilvēki izturs neatbilstīgi, nepareizi, un es domāju, domāju, ka tas tāpēc ir jāaptur, tāpēc ir vajadzīga šī izme, izmeklēšana. Piteras kundze, to cilvēku nosaukšana, kas tieks ar komisiju, par to jau es runāju, es piekrītu ka ir ārkārtīgs, ir ļoti svarīgi nodrošināt šo elementu pārskatāmībā. Kad jūs jautājat, kāda ir tā argumentācija, kas tiek izmantota sanāksmu informācijas slēgšanai, nu es atklāt sakot pat īsti nezinu. Nerad, tas tiek uzskatīts par kultūras jautājumu, mēs strādājam daudz kulturālā vidē, ir tādi, kam nav nekādu problēmu publiskot savus vārdus vai pieņemt to, ka tas, kas notiek šai publiskajā telpā, tiek publiskot cits, savukārt nāk no citas kultūras vidas un eh, ar, ir ar citu izpratni par to, ko nozīmē šāda publiskošana. Bet nu, man liekas, ka kultūra šobrīd virzās vienā konkrētā virzienā, un es patiešām ceru, ka laika gaitā es saku, nu, ka tas būs nevis tā revolucionāri, bet gan tā evolūcijas kārtībā. Mēs nonāksim varbūt ne šī mandāta laikā, bet tomēr arī šī mandāta laikā jau būs būtisks uzlabojums šai jomā. Augens kundze. Jūs komentējāt, nu, šo, nu, šo atšķirību starp mazo un lielo cīnītāju. Es esmu mazs cīnītājs arī attiecībā ar parlamentu. Jūs gal galā esat tāda liela struktūra kā parlaments. Jā, 65 ir cilvēki mūsu birojā, un es esmu gal galā arī tikai viena. Un mūs, mani priekšgājēji jau paplašināja dienestu tā, ka tagad mūsu teiktajiem ir svars bet, nu, ir tā, ka nereti man ir jārunā par to, cik svarīgs ir attiecības ar ombudu un parlamentu. Es nevaru strādāt bez tāda jūsu vienota atbalsta, tīpaši jūsu komitejas atbalsta, un tāpēc atzinīgi vērtē Vikstrēmas kundas komentārus šai kontekstā. Es turklāt arī piefiksēju to, ko jūs teicāt attiecībā uz šo trilogu pasākumu. To es ņemu vērā. Domāju, ka tas, ko jūs ierosināt, acīm redzami, ir tas, ka ir, nu, divas pārskatāmības jomas. Ir tā, ka arī, ka lobbyisti var tātad saskatīt, ko jūs darat, un jūs faktiski tiksiet pakļaut terorisma, terorismam no šādu, nu, te, lobbyistu plū, pūļiem. Jā, bet tāpat laikā, kā jau es teicu, un to teicu iepriekš, pārskatāmība nav paredzēta, lai nodarītu pāri vai radītu kaitējumu. Viņa arī nepastāv, nu, tādā, tādā pati par sevi vai Mm, kā pašmērķis. Bet, nu, redzēsim, papētīsim situāciju, pasīsimies, kas ir pieejams, kā būtu atbilstīgi, cik daudz informācijas būtu atbilstīgi publiskot, cik lieli būtu šie pārskatāmības līmeņi. Tas viss ir jāpapēta. Pārskatāmības režīms, kas tad tiktu piemērots, eh, būs uzlabots šobrīd. Katrā ziņā tas nav pareizi, vai vismaz tas netiek atbilstīgi īstenot. Šobrīd tas kaitē sabiedrības interesēm nu, piemēram, tiek eh, priekšlaicīgi pēkšņi kaut kāda informācija publiskot, ja vispār netiek publiskota, Un tāpēc es ļoti uzmanīgi šo uzma jautājumu izpētīšu. Tas tāds kā kartēšanas pasākums. Skatīšos arī uz tiem trilogiem, kas ir noslēgušies. Tā es eh, saņemšu atbilstīgu informāciju. Es domāju, ka nevaru piedalīties pašreiz notiekošā trilogā, jo tas acīmredzot ar tad būtu sas, saskartos ar šo jautājumu. Izvēlēsies divus jau noslēgtus trilogus, lai es jums varu pastāstīt, eh, kas tie ir, un tad tos skatīšos, lai zinātu, kas tur notika, kas būtu bijis publiskojums, kas ne. Jautājums par. par to, vai mans darbs eh, ir mainījies, ņemot vērā vicepriekšsēdētāja Timermans eh, kompetenci jomu un viņu ļoti plašo iesaistīšanos pilsoņu tiesību jautājumos. Es teiktu, ka tas man ir palīdzējis. Mēs faktiski esam spiesti padziļināt dialogu, ir tāda platforma mums izveidot kopīgi. Es domāju, ka tas man ir ļoti liederīgi, jo es tagad saprotu, kā viņš domā, ko viņš domā, un tāpat ar viņu kopā varam, nu, mēģināt šīs vīzijas apkopot, saliedēt, saskaņot. Es domāju, ka tas ir bijis ļoti eh, pozitīvi un liederīgi un ļoti labi, ka viņam ir tik plašas kompetences, kā viņam ir noteikts. Paldies, tas šķiet arī viss. Vēlreiz liels paldies. Un tiem no jums, kas tikko mums pievienojās, es uh, aicinu izlasīt šo ikgadējo ziņojumu. Un tas ir arī diezgan neparasts ziņojums, jo tas ir ļoti humoristisks, uh, ļoti silts tāds un uh, ļoti jaukiem citātiem. Tiešām ļoti neparasts ziņojums. Liels paldies par to, un mēs tiešām ceram uz uh, gaidāmo sadarbību ar jums. Liels paldies! Thank you. Thank you. So, so welcome, colleagues. Laipni lūgti, kolēģi. Šobrīd mums ir paredzēta balsošana. Es uh, aicinu visus sagatavot savas balsošanas kartītes, uh, ielikt tās uh, balsošanas mašīnā, un mums uh, ir jānogaida līdz uh, 4.20, kad ir paredzēta balsošana. Tāpēc sagatavojieties, atnesiet balsošanas kartītes, ja jums to pagaidām vēl nav dažu minūšu pārtraukums. Thank you. Okay, so it was nice to have. Bija ļoti jauki, ka mums bija neliels pārtraukums. Tagad es ceru, ka jūs esat gatavi ķerties klāt pie balsošanas. Atzinumam par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Referente ir Beatrice Besēra Basterekē. Ir eh, saņemts daudz grozījumu, kopumā ir sagatavoti desmit eh, kompromisa grozījumi ieskaitot 76 eh, papildus grozījumus, un eh, Hanana kundze vēlas eh, nākt klājā ar. Hanana kungs nā, nā, vēlas nākt klājā ar paziņojumu. Jā, priekšsādātājs, kā gribēju teikt, ka es augstu novērtēju to, ka apjukums ar Eiropas identitātes karti ir atrisināts, un tāpēc es varu atbalstīt šo. Uh, priekšlikumu. Domāju, ka to var atbalstīt arī pārējās politiskās grupas. Labi, liels paldies. Pāriesim pie balsošanas. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 12. grozījums par, pret, atturas, norādīts. Kompromisa grozījums 2 par pret atturas pieņemts. 78. grozījums. Nē, pagaidiet, te atkrīt. Kompromisa grozījums 3 par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums 4 par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums 5 par, pret, atturas, pieņemts. 40. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 26. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 28. par, pret pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums 6 par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums 7 par pret atturas pieņemts. 34. grozījums par pret bet eh, ir arī mutisks grozījums. Kāds vēlas izteikties par to? Labi. Mēs balsojam vēlreiz par, pret, atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet būs jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 49. grozījums, otrā daļa. Par. Un tas ir jā, mutisks, ar mutisku grozījumu, ko jūs redzat rakstveidā. Vai kāds vēlas par to izteikties, lūdzu? Jā, paldies priekšsādātāji, godīgi sakot, Mēs redzam te problēmu ar Eiropieša tiesiskā statusa eh, definīciju, tāpēc mēs gribētu noraidīt šo mutisko grozījumu un mēs vēlētos eh, balsot par sākotnējo tekstu 49. grozījumā. Vai kādam ir iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Labi. Tad balsojam par mutisko grozījumu par, ne par oriģinālo sākotnējo tekstu. Piedodiet, es visu sajaucu. Balsosim par sākotnējo tekstu, jo tas tika akceptēts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Piecdesmit sastais grozījums, nē. Astotais kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts. 70. grozījums ar mutisku grozījumu. Vai kāds vēlas izteikties par šo mutisko grozījumu, vai arī jūs esat apmierināti ar tām? Izskatās, ka visi ir apmierināti. Tad balsosim par mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. Un tālāk 53. grozījums par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot. And I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. grozījums par pret pret atturas šķiet, ka norādīts. Pārbaudīt, pārbaudīsim 58 grozījumu. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Bet uh, ļoti līdzīgas balsis 60 uh, grozījums par pret atturas noraidīts. 77. grozījums par pret atturas arī tas būs jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un grozījums ir noraidīts. 84. atkrīt, 85. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromisa grozījums 9 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromisa grozījums 10 par, pret, atturas, pieņemts. 92. grozījums divās daļās trīs daļās patiesībā. Pirmā daļa par. Nē. Pirmā daļa atkrīt, otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešā daļa par. Pret. Atturas. Norēdīts. Mēs balsosim par atzinumu projektu kopumā un darīsim to elektroniski. Sākam balsot. The PPE has two. ETP ir divas balsis par daudz. Tagad viena par daudz. Tagad viss kārtībā. Nē, iepriekš tas uh, neparādījās. Tagad beidzam balsot un apsveicam referenti. Atbalstīts uh, vienbalsīgi. Besēras kundze, vārds jums. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kuri piedalījās uh, darbā pie šī ziņojuma. Manuprāt, mums izdevās panākt ļoti labu konsensu, kopīgu nostāju, jo, ja jau mēs runājam par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, mēs nemaz sādāk nebūtu varējuši izdarīt. Un tas bija ne tikai, tas viesa ne tikai gandarījumu, bet arī mm, atbildēja uz pilsoņu bažām. Es gribēju īpaši pateikties sekretariātam par tā paveikto darbu, kas bija ļoti augstu jānovērtē vienošanās panākšanā. Liels paldies! Paldies arī sekretariātam! Mums ir ļoti labs sekretariāts. Bet tagad pāriesim pie 19. punkta. Patiesībā mums šis punkts ir jāatliek uz vēlāku laiku, jo tas būs atkarīgs no koordinātāra lēmuma, un par to joprojām nav īstas skaidrības bet mums ir jāievēro termiņi saistībā ar mutisko jautājumu, kas ir nosū, jānosūta līdz otrdienai pulksten sešiem, un tāpēc atliekam šo punktu un pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta lūguma raksts 0944 2004. Šī USLS uh, petīcija iedzīvotāji pret toksisko atkritumu izgāstuvi kam pievienot septiņu pārakstu par iespējamais direktīvas par atkritiem poligoniem neīstenošanu apvienotajā karalistē. Vai petīcijas uh, autore Elises kundze ir klāt? Es vēršos pie jums un uh, došu jums uh, vārdu prezentācijai maksimāli 5 minūtes. Un vēlētos, lai jūs, kolēģi, uzmanīgi klausītos un izrādītu cieņu lūgumu raksta autorai, kura šobrīd ir uh, zālē un kurai es tolīt došu vārdu. Thank you. Sorry for the delay. Paldies un atvainojiet par kavēšanos. Labdien, dāmas un kungi! Es un vairāki pilsoņi esam iesnieguši petīciju pār toksisko atkritumu izgāstuvi Anglijas ziemeļos. Aptuveni pirms 11 gadiem mēs iesniedzām lūgumu rakstu Eiropas parlamentam un sūdzējāmies komisijai Tolaik mēs sniedzām 17 sējumus ar pierādījumiem, uz kuriem pamatojās mūsu sūdzība, un kur mums kā Eiropas Savienības pilsoņiem bija radīta nelabēlīga situācija saistībā ar vides piesārņojumu. Tā kā kopš 2004. gada ir pagājis ievērojams laiks, es vēlētos vēlreiz atbildēt, ka apvienotās karalistes varas iestādes un apvienotās karalistes vides aģentūra uh, Uh, runājot par mm, uh, at, vides uh, akvafēru un ūdens piesārņojumu neko nav darījušas, lai novērstu šo piesārņojumu. Un es direktīvas noteikumi nav transponēti apvienotās karalistes likumdošanā, ņemot vērā šo kavēšanos un uh, vienlaikus eh, arī mm, tiesas eh, prāvu pret eh, vides un veselības aģentūras pārstāvis saistībā ar bērnu nāvi. Mēs konstatējam, ka valdība nav darījusi visu iespējamo, lai aizsargātu iedzīvotājs no vides kaut kaitējuma. Akvaferi netiek aizsargāti un tas ietekmē mūsu ūdens resursu kvalitāti. Uh, ūdens uh, sūkņu stacija, kas uh, agrāk piegādāja tīru ūdeni, tagad to vairs nevar darīt, uh, un ūdens ir jāpiegādā no vairāku jūdžu attāls vietas, jo akvafēri ir piesārņoti. Mēs vēlamies, lai pēc apvienotās karalistes uh, iestādēm mm, notiktu vēršanās un lai šī toksisko atkritumu izgāstuve tiktu slēgta. Mēs, vēlēs, mēs vēlētos atgriezties mājās laimīgi, zinot, ka šī komiteja ir eh, spērsi soļus uh, iedzīvotāju labā. Tomēr nekas līdz šim nav noticis, un tas tāpēc, ka komisijas ierēdnis eh, nevērsās uh, tiesā pret apvienoto karalisti. Vai tā ir sakritība, ka šis uh, ierēdnis bija kādreiz uh, Vecākais ierēdnis apvienotās karalistes valdībā pirms pārcēlās uz komisiju. Kāda veida demokrātija tā ir, ja Eiropas parlamenta dalībnieki, kuri tiek tieši ievēlēti Eiropas parlamenta vēlēšanās, pilsoņiem maksājot par parlamenta un uh, komisijas um, darbu, un uh, šos uh, lēmumus var apgāst vienkārši ierēdnis. Viņš teica, ka esot saņēmis ziņojumu no apvienotās karalistes, kurā ir teikts, ka mm, izgāstuve nerada piesārņojumu un ka izgāstuve ir slēgta, bet tā nav taisnība. Mēs esam pierādījuši, ka apvienotās karalistes valdība mēlo. 2000 15. gada sākumā viņš teica, ka saņem šo ziņojumu kopiju, bet uh, jāteic, ka mēs uh, esam komisijai un šai komitejai uh, nosūtījuši daudz dokumentu, kas ir bijuši akurāti. Mēs esam pierādījuši mūsu prasības pamatotību, tomēr nekas netiek darīts, un mēs uh, esam um, sašutuši. Mēs uh, šodien esam te, lai aizsargātu ne tikai mūsu vīdi, bet arī tiesības uz demokrātiju. Paldies, priekšstādātāji! Thank you very much! Lielas paldies, Elises kundze! Tagad es gribētu dot vārdu komisijai. Polam Spaitam. Jā, liels paldies, priekšsādātāji. Mēs atzīstam, ka uh, šī petīcija ir ievilkusies garumā, un uh, tā joprojām ir aktuāla, tomēr visi dati, kurus mēs esam saņēmuši no kompetentajām iestādēm, norāda, ka situācija šobrīd uh, ir stabilizēta. Uh, un es saprotu, ka mm, tas uh, ir darīts zināms arī lūgumrakstu komitejai pirms neilga laika. Mm, man ir jāpiekrīt lūgumrakstu iesniedzējiem, ir bijusi virkne nesaprašanos vairāku gadu laikā, mēs saprotam, ka apvienotā karaliste ir uh, pastāvīgi veikusi mm, soļus, lai novērstu Nu, šos trūkumus, un 2014. gada beigās komisija slēdza pilotu izmeklēšanu par šo poligonu. Tomēr mēs a, turpinām prasīt a, monitoringa datus, un ja tur būs kāda problēma, protams, mēs a, iejauksimies sadarbībā ar apvienotās karalistes iestādēm, kas attiecās uz apsūdzībām par nelīdzvērtīgu attieksmi. Komisija uzrauga vairākas lietas saistībā ar atkritumu poligoniem, reizēm tie ir nelegāli, reizēm legāli, un šī to, komiteja to ļoti labi zina, un es varu apliecināt lūgumraksta iesniedzējiem, ka mēs visas lietas skatām ar vienādu objektivitāti, vai nu tās būtu lietas, kas attiecās uz Slovākiju vai apvienoto karalisti. Uh, Un nu, taisnība, ka komitejas pēdējā sanāksmē bija apmulsums par to, kādi varētu būt nākamie soļi. Un e, komisija, protams, e, izmanto aizliegumus tikai ļoti retos gadījumos, man liekas, vides politikā tas varbūt ir 3-4 reizes gadā, un es nedomāju, ka tas būtu pareizais solis šeit. Visbeidzot, runājot par ziņojumu, mēs saprotam, ka apvienotās karalistes iestādes nosūtīs lūgumrakstu iesniedzējiem sava ziņojuma kopiju dokumentos, eh, kurus eh, viņi ir nosūtījuši parlamentam, viņi piedāvā nosūtīt arī lūgumu rakstu iesniedzējiem, un, ja viņi tev vēl to nav izdarījuši, tad tu līdz to izdarīs. Let's open the floor to members. I think that uh, Mrs. K Labi, dosim vārdu Kerčina Dālingas kundzei. Paldies, priekšsādātāji! pateicās lūgumrakstu iesniedzējiem par eh, to, ka esat šeit ieradušies no mana vēlēšana apgabala Anglijas eh, ziemeļaustrumos un vēlreiz stāstat par šo lietu. Un šis lūgumraksts tiešām ir piemērs veselai virknei petīciju, kur cilvēki ir mm, sašutuši par to, cik lēni tiek veikti kaut kādi pasākumi. Un, un Visā šajā procesā tiek radītas maldīgas cerības, un es domāju, ka šorīt no rīta uzklausīšanā mēs runājām par lūgumu rakstu komiteju darbību nacionālajā un Eiropas Savienības līmenī un par to, ka tiek radītas maldīgas cerības saistībā ar iesniegtiem lūgumrakstiem. Es domāju, ka mums uh, vajadzētu ņemt uh, piemēru no iepriekšējās sanāksmes, jo redzam, ka cilvēki jau vairākus gadus sadzīvo ar nepieņemamu sabiedrības veselības situāciju un piesārņojumu līmeni savā dzīves vietā, un es aicinātu komisijai to nākotnē ņemt vērā. Runājot par konkrēto lietu un situāciju Hotonā, manuprāt, ir eh, diezgan uh, bēdīgi, ka par spīti tam, ka šie ziņojumi tika pabeigti pagājušā gada decembrī. Apvienotās karalistas iestādes uh, lūgumrakstu iesniedzējiem tos nebija izplatījuši līdz pat šī, šai nedēļai. Mēs šo informāciju saņēmām pavisam nesen un ir bijusi milzīga kavēšanās um, šīs informācijas izplatīšanā. Mēs uh, esam pētījuši situāciju manā birojā un cik ir saprotams no vides aģentūras uh, brīfingiem, tad uh, piesārņojuma līmenis pārsniedz pieļaujamo. Mēs esam dzirdējuši arī mūtiskus ziņojumus no apvienotās karalistes varas iestādēm, kā amonieka līmenis uh, samazinās, attīstās uh, situācija pareizajā virzienā, bet formālu datu mums nav. Un mums būtu jāturpina izdarīt spiedienu uz uh, apvienotās karalistes uh, iestādēm. Mēs uh, zinām, ka šeit ir daudz uh, dažādas informācijas, bet tā būtu jāpapēta detalizēti. Ir tīpaši tāpēc, ka mēs to esam saņēmuši pavisam nesen un mums nav bijis iespējas iepazīties ar visām detaļām. Vēl viena lieta, ko es gribēju teikt un kas līdz šim neizskanēja. Gribēju uh, uzslavēt to, ka vietas operatoram bija doti pieci gadi kopš 2013. gada, lai savestu situāciju kārtībā, bet cik es saprotu, ka pilsētas padomi tagad ir teikusi, ka tas viss ir izdarīts un ka viņiem beidzot ir jāveic šīs vietas sakopšana, jāslēdz poligons un jāizmanto tas citiem mērķiem. Es aicinātu visas iesāstītās puses uzņēmumu, vides aģentūru, pilsētas domi nodrošināt to, ka 2018. gada termiņš kā vēlākais pieļaujamais laiks tiek ievēlēts un ievērots, un situācija tiek labota, jo tas ir ievilcies jau pārāk ilgi, un cilvēkiem zūd pacietība. Un visbeidzot, Tā es nekritizēju tikai apvienotās karalistes uh, iestādes vien šī gadījumā. Es domāju, ka um, tā ir bijusi caurskatāmības problēma arī komisijas pusē, runājot ar lūgumrakstu iesniedzējiem, un es domāju, ka mēs varam atgriezties pie lūgumrakstu iesniegšanas sākuma posma. Lūgumrakstu iesniedzēji tika nostumti maliņā jau no paša sākuma, un kā teica komisijas pārstāvis, viņi aicināja apvienotās uh, karalists varas iestādes nosūtīt šo informāciju lūgumu rakstiesniedzējiem, bet uh, viņiem nācās uh, braukt šurp, lai viņi šo informāciju dabūtu. Es domāju, ja cilvēki ir norūpējušies par sabiedrības veselību, par piesārņojumu, tad šāda veida jautājumi par to, kāds ir piesārņojuma līmenis, tad pašvaldībām ir aktīvi jāiesaistās un tas uh, jārisina proaktīvi, nevis uh, jāliek šo informāciju vienmēr pieprasīt. Ir jānodrošina caurskatāmība. Lai virzītos uz priekšu, veidotu uzticību, atjaunotu uh, uzticību, jo tas viss eh, ilgst jau tik ilgi ir jānodrošina, ka tiek izdarīti pienācīgi secinājumi un uh, lai informācija, ko lūgumraks iesniedzēji šobrīd no valsts iestādēm ir saņēmuši, tiktu uzraudzīta un izsakota pirms mēs uh, piekrītam slēgt šo lietu. Anybody else asking for the floor? Šķiet, ka viens cits vairs nevēlas izteikties, tāpēc došu vārdu jums, Elis Kundze. Jā, liels paldies priekšsēdētāji. Es kā gribēju teikt, ka esmu vīlusies ar pēc kunga atbildi. Viņš saka, ka lietas ir stabilizētas, un tad jautājums, kas tad ir stabilizēts? Vai tas nozīmē, ka pastāvīgais piesārņojuma līmenis, kas par 120 reizēm pārsniedz atļauto līmeni, tātad vai e, šis līmenis ir stabilizēts un tāds arī paliks. Es gribu teikt, ka apvienotā karaliste nav veikusi attiecīgās īstenošanas darbības, mēs neesam saņēmuši šo te jaunāko ziņojumu, un, kā es sapratu, tad piekdien vai sēsdien mēs kaut kādu informāciju saņemsim, bet tas ir daudz par vēlu. Uh, lai es šajā komitejā varētu kaut kā komentēt šo ziņojumu. Nu, bet eh, tas jau ir ierasts, tā jau ir ierastā kārtība. Eh, iestādes mūs tur pēc iespējas lielākā neziņā. Šī komiteja pagājušajā reizē eh, nolēma, ka izpildu raksta procedūra nav piemērota un uh, uzskatīja, ka apvienotās karalists iestādes ir rīkojušās atbilstīgi. Tas bija komitejas lēmums. Un uh, komitejas lēmums savukārt komisija uh, pārformulēja un uh, sanitārais poligons joprojām darbojas, un mēs redzam, ka tur e, atrodas materiāls, kas ir e, ļoti piesārņojošs, e, nav nekādā veidā pārklājums slānis izvietots uz virsiem atkritumiem. Dāļa ir apklāta ar augstu blīvumu polietilēnu. Un faktiski tagad pēc visu šī laika tas būs palicis pilnīgi nelietojams un trīs gadus vispār apvienotajā karalistē vēl atkrituma poligonu jaudas tiks izsmeltas un es tiešām ļoti ceram Mums tā vien šķiet, ka ar aut, iestāžu atļauju e, visādiem ceļiem un neceļiem šī izgāstuve tiks lietota vēl un vēl arī tad, kad tā jau sen būtu bijusi jāslēdz. Un e, tad, kad e, tika lūgts vīdes atbildīgiem pārstāvim neļaut uh, eh, izgāstus operatoram turpināt izmantot šo te izgāstu. Viņš teica, ka tā ir ļoti eh, riskanta pieeja. Un līdz ar to, acīm redzot, aģentūras darbība būtu jāuzrauga. Jo Nu jā, nu iznāk tā, ka svarīgāks ir, lūk, šis mundiera gods aģentūrai, nevis reālā situācija. Liels paldies! Šis komitejas vārtājs vēlētos jums atjaunot, atvainoties par eh, šo kavēšanos. Šīs ir uh, eh, lūguma raksts, kas uh, turpinās un ir atklāts jau 11 gadus, un es saprotu, ka cilvēki ir dusmīgi un pilnīgi pareizi jums ir tiesības tā jūt, justies, jo situācija tiešām mulsinoša. Cilvēki tiešām ir uh, izstumti ārpus jebkādas pacietības robežām, un tāpēc uh, nebūtu arī atbilstoši dot jums uh, maldīgas cerības, ka mēs varam panākt ilgspējīgu risinājumu, bet ko mēs varam izdarīt? Mēs šo apjomīgo dokumentu varam izpētīt. Tas eh, tika iesūtīts sekretariātā tikai vakar, septiņos vakarā, tā kā mums eh, nav bijis laika tam pievērsties. Sekretariātām vakar bija veselas pilnas dienas komitejas sanāksmes. Protams, ka mēs to izpētīsim un pēc tam, kad eh, būsim to izdarījuši, un apsvēruši iespējamos risinājumus, tad ko mēs darīsim? Mēs sūtīsim vēstuli vietējām un nacionālajām iestādēm, norādot, ka šim jautājumam mēs esam pievērsuši uzmanību, tas ir mūsu um, pilnvaru un mūsu interešu lokā. Mums ir jāatjauno cilvēku uzticēšanās un mums ir jārosina iestādes, atbildīgās iestādes veikt atbilstošas darbības. Šī dokumenta noslēgumā ir minēts Ja neviens e, no stimuliem, kas paredzēts šajā ziņojumā, tad mēs neredzam nekādu pozitīvu uh, attīstību nākotnē. Protams, mēs komisiju ziņosim uh, par visu, kas varētu pierādīt, ka mūsu bažas ir nepamatotas. Jā, mēs tad uzrakstīsim šīs abas vēstules vietējām un nacionālajām iestādēm un uzturēsim cieši kontaktu ar komisiju šajā jautājumā. un arī atbildīgā persona sekretariāta uzturēs dialogu ar komisiju um, par to, kā norisinās šī dokumenta analīze. Vai tas jums ir pieejams? Jā, paldies. Jā, mēs tikai vēlētos, lai mēs arī saņemtu informāciju par to, kā notikuma attīstās. Jā, protams, ka tāds arī būs. Un es ceru, ka es pati uh, varēšu parakstīt vēstuli par to, ka tas beigu beigās uh, būs beidzies un uh, viss tiks savas kārtībā, bet, protams, ka mēs jūs informēsim par to, kas notiek. Jā, un paldies, ka atbraucāt šeit, un paldies par jūsu mm, pacietību, un, eh, nu, nemetiet plinti krūmos. Un eh, nākošais ir 0254 2013 lūguma raksts par uh, toksisko atkritumu izgāstuvi Padujā, Itālijā. Un referents ir Sotjokungs, un viņam arī došu vārdu. Bijusi XC un C ēka. Uh, ir eh, gana liela un starp 2005. gadu tajā ir uzglabāti 55 tūkstoši tonu uh, eh, uh, eh, toksisku atkritumu, uh, tātad 670 tūkstošos kvadrātmetrus atrodas šie toksiskie atgrizt, atkritumi. Veneto reģionā tika piešķirti līdzekļi augsnes un ūdeņa attīrīšanai, taču šie līdzekļi nav iztērēti šiem nolūkiem. Un 2600 tūkstoši no 500 tūkstošiem, kas bija iezīmēti Veneto reģionā, šīs ēkas sakārtošanai nav galīgais risinājums. Plaisu aizpildīšana sienā un jumtā Nu, jūs varat paskatīties, cik ļoti nedroša ir šī te ēka, īpaši pēc 2014. gada uh, vētras, un visi šie toksiskie materiāli ir sakrājušies sešu metru kaudzēs un uh, spiež uz attiecīgajiem paļiem, kas uh, var zaudēt stabili, uh, atbilstošajām kolonām, kas var zaudēt savu stabilitāti. Uh, un eh, caur plaisām jumtā veidojas indīgas peļķes, eh, kuras pēc tam izsūcas tālāk apkārtējā vidē. Un es teicu, no 260, pateicu, ka 260 tūkstoši bija pietiekoši, lai izvestu tikai 3% no toksiskiem atkritumiem. Tas ir ārkārtīgi bīstam, ņemot vērā hidroģeoloģisko risku pēdējo gadu laikā ir uh, bijuši plūdi un tas negatīvi ir ietekmējis vidi uh, lauksaimniecības zonā un ietekmējis arī kanālus, uh, kas uh, pēc tam ieplūst Venecijas lagūnā. Un pēdējos gados sēku ir papostījuši arī viesuļi Un notika arī ugunsgrēks, kas gan tika ļoti ātri nodzēsts, taču tas varēja beigties daudz pēdīgāk. Un es gribu teikt, ka šī XC un C ēka atrodas urbanizētā reģionā netālu no kalniem, kas ir uh, vietējas nozīmes dabas piemineklis un dabas teritorija. Uh, ēkas izmantošana ir slēgta pēdējos desmit gadus, bet uh, nekas nav mainījies. Un saskaņā ar uh, aprēķiniem mums vajag 11 līdz 12 miljonus attīrīšanas uh, darbiem. Un Veneto reģions ir novirzījis 1,5 miljonus uh, šim nolūkam. Uh, bet eh, tas ir saistīts ar eh, vīdes eh, ministrijas realizētajām programmām. Un mēs lūdzam Briseles iestādes izrīt spiedienu uz Itālijas iestādēm, lai atrisinātu šo problēmu un izmantot līdzekļus no Eiropas Savienības fondiem, ja tas ir nepieciešams. Jo uh, Eh, tas viss var radīt katastrofālu ietekmi uz šo te karsto avotu eh, reģionu šajā eh, karsto avotu kalnu parkā. Tagad došu vārdu komisijai un Madalīnai Kapruso. Paldies, paldies lūgumrasties iesniedzējiem par to, ka viņš ir šeit šodien ar savu interesanto fotografiju prezentāciju. Komisija saņem šo lūgumu raz 2013. gadā, un 13. Eh, un 14. gada laikā mēs esam rūpīgi pētījuši šo jautājumu. Mēs esam kontaktējušies ar Itālijas iestādēm, eh, un tās ir sniegušas man visapmienušas atbildes saskaņā ar informāciju, ko esam saņēmuši no Itālijas iestādēm. Pēc monitoringa veikšanas, kad Itālijas varas iestādes secināja, ka e, tur atrodas pamesti atkritumi, un tas ir krimināla noziegums. Iestādes ir e, veikušas sakojušas pasākums. E, finanšu garantija 500 tūkstoši apmērā e, tika piedzīts no uzņēmuma. E, 2000 tūkstoši ir piešķirt 2009. gadā un 500 tūkstoši 2011. gadā. Itālijas iestāsts informējuši arī komisiju par to, ka sanācijas operācijas ir sāktas, un mēs dzirdam, ka šis finansējums, kā mūs informēja nav pietiekami, lai varētu sekt eh, sanācijas izmaksas. Mēs vēlamies atgādināt parlamentam lūgumrakstu iesniedzējiem, ka komisija nav saņēmusi tālāk informāciju saistībā ar šo lūgumrakstu kopš 13. Eh, un 14. gada. Līdz ar to mūsu izmeklēšana uz šo brīdi ir pabeigta. Ja lūgumrakstu iesniedzējiem ir papildus informācija, to var iesniegt mums un, protams, mēs to ņemsim vērā un turpināsim izmeklēšanu, ja tas būs nepieciešams. Paldies! Liels paldies, Evī kundze! Paldies priekšsēdētājiem! Es domāju, ka situācija ir pietiekoši nopietna. Un mums vajadzētu turpināt sekot notikuma attīstībai. Jā, mums iestādes ir atsūtījušas visādas apgalvojumus par to, kā lieta ir atrisināt, bet ņemot vērā uh, to, kā lūguma raksts iesniedzējs raksturojas uh, eh, esošu situāciju, skaidrs, ka problēma netuvu nav atrisināta. Un Līdz ar to mums jāsako uh, notikuma attīstībai. Ir jāpārliecinās, ka patiešām tiek darīts kaut kas, lai atrisinātu problēmu, jo riski un bīstamība ir liela un ir apdraudēta milzu teritorija, uh, kurā ir ļoti kur, lai cilvēki varētu izdzīvot, lai viņu dzīvesveids varētu izdzīvot eh, tur, vietās, kur tiek ražot tradicionālie produkti un tā tālāk. Eh, viss šī vide tiek apdraudēta un kas notiek uz šo brīdi, nu tas ir sava veida audzējs, kas tagad tur izplatās un šie eh, XCC ēka rada tādu draudu situāciju, kādu mēs nevaram pieņemt. Mēs ceram, ka uh, Itālijas iestādes izdarīs visu, lai padarītu šo uh, vietu drošu dzīvošanai un atrisinās problēmu. 200 tūkstoši tātad eiro tika iezīmēti, lai uh, apsakotu situāciju uz vietas. Nu, tur tie līdzekļi nav izlietoti atbilstīgi, un tas jau pats par sevi nav labi. Un ir ļoti svarīgi, lai viss tiktu izdarīts pēc iespējas ātrāk. Tādēļ es lūgtu uh, atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu. Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Skardīnis kundze. Un tad Aukens kundze. Jā, liels paldies. Arī no manas puses. Visiem tiem, kas ir pievērsuši lūgumrakstu komitejas uh, uzmanību šim jautājumam. Tas ir labi, ka ir uh, pilsoņi, kas uh, iestājas par tās vidas uh, sargāšanu, kurā mēs dzīvojam laikos, uh, laikos, kas mainās, kad akcenti ir mainījušies. Es arī pati nāku no Padojas reģiona, un es ļoti labi zinu, kāda teritorija tiek apdraudēta. Tā ir hidroloģiski ļoti skaista, bet arī ļoti jūtīga teritorija. Tāpēc ir nepieciešama tās tālāk uzraudzība. Es došos atpakaļ uz Itāliju šogad, šonedēļ un pārliecināšos par to, vai trauksmes zvani patiešām atbilst patiesībai. Dzirdēju par šo 1,5 miljoniem. Pašvaldība man sniedz jaunāko informāciju. Un eh, būtībā, nu, pēc viņa informācijas nekas tā īsti tur nav izdarīts. Tā kā es uzskatu, ka jāturpina sakot situācijas attīstībai, jo reģionālās un vietējās iestādes pēta situāciju 2000, no 2005. gada un eh, viņiem, eh, viņi ir veikuši kaut kādus pasākums, un šobrīd izskatās, ka vidas stāvoklis skārtajā teritorijā un atkritumiem, kas atrodas sēkās, nu, situācija ir skaidra. Un vietējā pašvaldība mm, noslēdz līgumu ar eh, konsorciju par eh, sanācijas pasākumiem. Eh, viņi veica ēkas stiprināšanas pasākums, kas uh, vismaz nodrošināja to, ka ēka vienkārši nesagāzīsies. Bet ir skaidrs, ka ir nepieciešama atbilstoši resursi. Nu, nav runa par 11-12 miljoniem. Konsorcijas uh, eh, izsludinājas konkursu, un uh, tur tas izcenojums ir apmēram 90 eiro par tonu par bīstamiem atkritumiem. Uh, Tā kā, nu, tur nevajadzēs tik daudz, eh, pietiks ar kādiem pieciem līdz septiņiem miljoniem. Bet eh, ņemot vērā, cik ļoti jūtīgs ir šis jautājums, eh, jāaicina vietējās iestādes sekot situācijas attīstībā, tas var ietekmēt pazemes ūdeņu stāvokli esošajā reģio, apkārt esošajā reģionā. Un tas ir patiešām satraucoši. Iestādes ļoti vēlu ir iesaistījušies un sākuši kaut ko darīt, bet jāaicina viņus eh, rīkoties aktīvāk, paredzēt vairāk eh, līdzekļu jāizmanto arī eh, tās iespējas, ko sniedz Eiropas struktūra fondu izmantošanas iespējas, piemēram, reģionālas attīstības fonds. Bet, eh, cik es zinu, tad situācija tomēr tiek kontrolēta. Nākamnedēļ es redzēšu uz vietas, kas tur notiek Un tad es jums arī pastāstīšu, kas tur īsti notiek. Paldies, Ākens kundze. Ziniet, es te tā lasu, man tā jocīgi šķiet nauda, tā kā ir, un daudz, un nekas tur nenotiek, un tad atkal ir nauda, un atkal nenotiek. Nu, un mēs tā kā ceram, ka kaut kas notiks, un tad jūs sakat rakstiskajā atbildē, ka tagad viņi mums ir pateikuši, ka kaut ko darīs. Nu, izklausās jau jauki. Nu, tas, kā mēs vispār eh, zinām par Itālijas atkrituma apsaimniekošanas sistēmām, Nu, tagad tā kā viss izklausās optimistiskāk, bet, bet mums vajadzētu skatīties, kas tur notiek. Bet citādi visu laiku tas, ka vēl nauda, vēl nauda, vēl nauda, un tā īsti mēs nesam noskaidrojuši, kas notiek ar iepriekšējo naudu. Un tikai tā ir tāpēc, ka viņi mums ir pateikuši, kaut, ka kaut ko viņi darīs, mēs atkal dosim viņiem naudu. Nu, ir jau labi, ka daudz domā, ka kaut kas notiks. Paldies, Olēcis kungs. Nu, ir gāra diena, varbūt es tā īsti vairs neko nesaprotu, bet saskaņā ar komisijas teikto. Atbilstošās Itālijas iestādes apņēmās uh, attīrīt šo teritoriju, un uh, tam tika piešķirti atbilstoši līdzekļi, un kā es sapratu, tad komisija šo darbību rezultātā, uh, uh, nu, ja komisija atzina, ka šīs pasākumi ir atbilstoši, komisija ir slēguši šo jautājumu, man jājautā, ko mēs procedurāli varam darīt kā lūgumrakstu komiteja, vai ir jauna notikuma attīstība. Jā, lūguma rakstu iesniedzējiem ir jauna informācija. Tad komisija ir ar mieru atsākt izmeklēšanu, bet cik es zinu, pašlaik tā ir slēgta. Mēs eh, nevaram tagad atvēr, turpināt atvērt šo lūgumu rakstu, ko mēs kā eh, lūgumu rakstu komitējiem var darīt, ja komisija ir slēguši šo lietu. Uh, obviously, with, uh, with uh, keeping in mind that if there are some new developments or we know something else, then we... Nu, tā tad, ja ir jauna attīstība kaut kāda, tad mums ir šī, uh, šis lūgumraksts jāatver vēlreiz. Kardīnīkums. Jā, paldies. Es tikai gribēju piebilst. Uh, ir interesanti, ka tad, kad mēs runājam par kaut ko, kas raksturīgs vienai valstī, uh, vai konkrētā izgāstuvē. Es nepieņemu, ka tā ir Itālijas problēma. Mums Itālijā ļoti daudz kur veicas ļoti labi. Jā, noteiktos reģionos ir bijis uh, kritiskas situācijas, kā tas ir bijis citās valstīs, bet manā reģionā mēs cenšamies uz pēc ekscelences un mums ir ļoti uh, labi rādītāji ar otrreizējo pārstrādi, ar reciklēšanu, daudz labāk kā citās valstīs. Mēs, eh, piemēram, savācam organiskos eh, atkritumus, kompostam un tā tālāk un ja eh, tiek vispār, nu, ir jānāk par konkrētām problēmām, nevis jāvispārina kritika uz visu valsti. Nu, es jau tā negribēju kādu apvainot bet es. Eh, zinu, ka vietām Itālijā ļoti labi tiek apsaimniekot atkritumi, bet kampānijā un tur, tur citur mums ir teikts, ka viss ir brīnišķīgi, un tad, kad mēs eh, tur devāmies, mēs ieraudzījām eh, šausmīgu situāciju, un iedzīvotāji nebija apmierināti, bet, nu, ļoti labi. Uh, ka jums ir viss ļoti labi. Nu jā, man droši vien vajadzēja teikt, es negribēju jūs apvainot nekādā gadījumā. Maybe you two can go out and have a nice coffee with each other. Varbūt jūs varat doties uz kafejnīcu un tad pie kafijas pačalot. Un tur nu gan tad nebūs nekā indīga. Nu, neredz, ka te būtu kāds cits runātājs, kas vēlētos izteikties. Man ir pāris priekšlikumi, to dzirdēju par to, ka ir lūgums šo lūgumu rakstu atstāt atvērtu. Tāpat ir arī priekšlikums to tomēr slēgt. Nu, bet tā kā komisijas dienas ir secinājuši, kompetentā varas iestādes ir veikuši atbilstīgos pasākumus un viņi nav paredzējuši tālāk šo lietu izmeklēt, un tāda ir šī konkrētā informācija no sekretariāta, kuru pat saņēmām, vai mēs varam rīkoties tad šādi. Mēs, kā lūgumrakstu komiteja, varētu nosūtīt vēlreiz vēstuli Itālijas varas iestādēm, norādot, kāda ir situācija, un arī paužot mūsu pār, pārdomas par to, ko teica lūgumrakstiesniedzējs, atsaucoties tepat laikā arī uz korespondenci, kas pastāv apgalvojot, ka lūk, uzmanīgi sekojam situācijai, bet nevaram to paturēt par atvērtu, jo nekāda veida jauna satura šajā lietā vairs nav. Vai varam rīkoties šādi un tad slēgt lūgumu rakstu Evīkons, ko jūs domājat? No, eh, credo che... Mm, manuprāt, mums šo lūgumu rakstu tomēr vajadzētu pat, paturēt atvērtu līdz brīdim, kamēr mēs tiešām beidzot dabūsim atbildi no komisijas. Un tad mēs būsim, nu, attiecīgi tādā situācijā, kad mēs varēsim domāt par to, kā tas mm, savietojas. Bet vēl viena lieta, kas šeit ir svarīga Nu, tas, ka vairākas grupas nemaz šobrīd nav klāt. Mēs nevaram tā nu, brīvi vienkārši slēgt lūgumu rakstu, ja citu grupu vispār nemaz nav klāt. Ne, neredzu. Nedomāju, vai. Jo pastāv būtiskas problēmas joprojām. Runājam par ārkārtīgi lielu daudzumu kaitīgu atkritumu. Un reāli rīcības nav bijis. Jā, saka Valens kundze, mēs piekrītam, ka jānosūta vēstuli, jā, bet piekrīt arī to, tam, ka šo lūgumu rakstot atstāt atvērstu. Līdz kamēr, nu, nesāksies kaut kāda veida, tomēr, risinājuma problēmām. Tāpēc tas labākais tomēr būtu lūgumrakstus tās atvērtas, kontrolēt situāciju. Nu, un tad, kad beigu beigās būsim pie kaut kāda rezultāta nosākuši, tad to slēgt. Haukens kundze. Jā, jāatstāj tas atstā, atklāt. Un tad vismaz, ka viņi jutīs, ka mēs sakojam, sakojam lietai. Un mēs to noslēgsim, tad viņi domās, ka viss nevienam tas vairs neinteresē. neinteresē. jo runa nav tikai par līdzekļiem, bet arī par kaut ko, kas ir pasākts, vai kaut kādiem tukšiem vārdiem. Sakosim tam līdzi un cerēsim, ka tad varēs to slēgt saprātīgā laika posmā, bet daudz labāk tomēr to paturēt atvērtu. Tad vismaz tas ir mūsu priekšā. Ne jau, ka mums te kaut kas jauns jāsgudro, bet sakosim līdzi. Nu labi, te rīkosimies šādi. Paturēsim to atvērtu. Kamēr vien varam sekot līdz šim savākšanas, sakopšanas procesam. Es centīšos, nu tad, lūk, sakot, mm, sniegt informāciju par to dialogu un visu, centos uzklausīt visus priekšlikumus. dažiem no koordinatoriem tomēr gribu jums teikt, lūko, jums jāgūst tā mācība tā jā, ka jums jāpārliecinās, ka šeit komitejā jūsu deputāti ir klāt. Man tas šķiet vienkārši nepieņemam, ka šeit neviena nav un nav pārstāvēts politiskās grupas, ir pārstāvēts tautas partija, zaļie un goja. Manas grupas pārstāvi nav, Viens deputāts mums te bija, bet tas nebija koordinātors. Nē, tā ir klāt par, ir daudz par maz deputātu. Ir jāpiedalās tā darbā, ko mēs šeit veicam. Tas ir būtiski. Tālāk, 2012. gada lūguma, lūguma raksts par um, par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem un to netransponēšanu valsts tiesību aktos. Nu, došu vārdu uzreiz komisijai, jo lūguma raksts iesniedzējs nav klāt. Saša Gārdens ir komisijas pārstāve. Paldies! 2012. gadā komisija saņēma sūdzību no lūgumraksta iesniedzēja par to, ka ikgadēji atvaļinājumu piešķīrumu darbiniekiem ģenerāla direktorātā, kas nodarbojas ar sociālās palīdzības un bērnu atbalstu sniegšanu Goras pilsētā Rumānijā, ir samazināti par vienu dienu, eh, attiecībā uz katrām eh, desmit dienām, kas pavadītas slimības atvaļinājumā. Tādējādi eh, jautājums par atbilstību 7. darba laika direktīvas pantam, kur tiek runāts par minimālo apmaksāto gadu atvaļinājumu, un Eiropas kopienu tiesas lēmumu Šulca Hofa eh, lietā, kur tiek konstatēts, ka darba ņēmēji, kas ir uz slimības labs, joprojām, jo, to, joprojām ir tiesīgi uz apmaksātu atvaļinājumu, un viņu atvaļinājums turpina uzskaitīties arī tad, kad viņi ir slimi. Savukārt, ja iepriekš paredzētais atvaļinājuma laiks sakrīt ar slimības labprastību, jūs saslimst, tad kamēr esat atvaļinājumi, jūs esat tiesīgi joprojām šo atvaļinājumu papildus izņemt. Un to visu ņemot vērā, Eiropas komisija sazinājās ar nacionālajām varas iestādēm 2013. gadā, lai saņemtu skaidrāku ainu par attiecīgo juridisko ietvaru nacionālajā likumdošanā. Tā visa rezultātā tika konstatēts, ka attiecīgie noteikumi Rumānijas darba kodeksā 145. pants tas ir radīja problēmas, jo tur tika teikts, ka ikgadējas atvaļinājums var tikt saņemts proporcionāli paveiktajam darbam, kas savukārt tad var tikt tulkot kā, tulkots kā, var, kā noteikums, ka atvaļinājums nepienāks tad, ja esat slimojis. Tam papildus turklāt ir arī valdības lēmums un divi valdības dekrēti, kas regulē darba laiku nosacījumus visos valsts sektora uh, aspektos Rumānijā, un tie neatbilst tām tiesībām, kādas noteiktas 7. pantā direktīvā par darba laiku un attiecīgo tiesas nolēmumu kontekstā arī neatbilstīgi. Tā visu rezultātā komisija eh, noslēdza pilotu informācijas apmaiņas projektu ar Rumāniju un nāca klajā ar brīdinājumu, oficiālu brīdinājumu. Tas bija pagājušā gada februārī. Un kā jūs varbūt zināt, tas bija pirmais solis, solis pārkāpuma procedūras gadījumā. Tam atbildot ar šo brīdinājumu, Rumānijas varas iestādes informēja komisiju, ka tās neapstrīd eh, veikto analīzi un atzīst, jā, ka patiešām pastāv šeit neatbilstība un kā viņi centīsies grozīt attiecīgo juridisko ietvaru. Tagad, šī gada janvārī, darba kodeks tika grozīts, un šobrīd tur skaidri un gaiši ir pateikts, ka pagaidu darba nespējas periods un maternitātes atvaļinājums tiek uzskatīts par aktivitātes periodiem, tātad arī šajā laikā tiek uzkrāts atvaļinājuma laiks. Un tas pats arī e, tiek runāts par e, attiecībos to, ka ja slimība mm, ir atvaļinājuma laikā, tad iespējams e, atvaļinājumu pavadīt izņemot, ja vien, un, un ja esat par pēc tam izņemšu atvaļinājumu, un tāpēc, ka jūs esat bijis slims, tad ir pārnešanas periods 18 mēneši, tas jāsaka ir devīgāk vēl nekā Eiropas kopiena tiesa to pieprasīja, jo tas bija 15 mēneši. Nu, līdz ar to, lūk, šāds milzīgs solis pareizajā virzienā. Nacionālās varas iestādes turklāt mūs informēja, ka šobrīd tās grasās grozīt valsts dekrētus, valdības dekrētus, un līdz šim šķiet, nu vismaz tam bija jānotiek šomēnes, būtu bijis jau jāiesniedz attiecīgais projekts valdībai, kas tad tiktu apstiprināts līdz gada beigām komisijas dienesti. Turklāt atgādinās varas iestādēm Rumānijā par kā abi šie dekrēti jāgroza un jāpielāgo, lai atspoguļot attiecīgi grozījumus darba kodeksā. Komisija šo pārkāpumu procedūru slēgs tikai tad, kad visi šie atsevišķie tiesību akti nacionālajā tiesību kopumā tiks grozīti un tiks, būs padarīti atbilstīgi attiecīgi Eiropas tiesību aktiem. Bet, protams, ar ļoti prieku, lielu prieku var jums stāstīt, ka ir jau veikts soļi pareizajā virzienā. Liels paldies! Jūsu dosie turklāt ir arī lūguma raksta vēstule, kurā viņš atvainojas, ka nevar būt klāt šeit šodien. Tas ir lūguma raksts, par ko varam lepoties. Nu, jāsaka, varbūt ne tā pavisam lepoties, bet nu, vismaz ar rezultātu varam lepoties. Un reiz, nu, pavisai reizē mēs tad varētu tomēr šo lūgumu rakstu slēgt. Un darām to tāpēc, ka esam saņēmuši informāciju, ka lūk, pētī komiteja ir panākusi savu lūgumu rakstu, ko iesniedzējis pacēl šo jautājumu 2012. gadā. Eiropas komisija reaģēja uz šīm apsūdzībām, konstatēja transponēšanas trūkumu, ir no, nosūtīja attiecīgi arī zan informāciju un brīdinājumu. Un līdz ar to situācija esība radot tiks labota. Nu, un visus tad šo jautājumu varam nosūtīt nodarbinātības komitejā attiecīgi ar visiem atbalstošiem pamatojošajiem dokumentiem un varam to nosūtīt arī zem Rumānijas pastāvīgai pārstāvībai ar tādu pieklājīgu, visai pieklājīgu lūgumu, lai viņi seko līdz šiem notikumiem. Nu, tā tad. Nu, Peters kundze, vai jūs man tiešām nepiekrītat? Nē, nē, īsti ko piemetināt jau nu gan man nav. Gribēju ierosināt šo lūgumu rakstu slēgt, jo decembrī Rumānijas parlaments pieņēma jauno darba kodeksu. Un līdz ar to viss šis pasākums ir atrisināts. Paldies! Nu, lūk, kolēģi, tieši tā tas nu ir noticis. Gribu turklāt teikt, ka šai vēstulē, ko mums atsūtījis lūguma raksts iesniedzējs, viņš arī pauž lielu apmierinātību ar panākto. Un, un pilnīgi noteikti tur arī teikts tas, ka, ja Rumānija būtu palikusi ārpus Eiropas Savienības, tad viss šīs prasības netiktu atrasināts. Un tāpēc lūguma raksts iesniedzējs saka paldies visām ēs iestādēm, kas palīdzēja viņa problēmu atrisināt. Bet viņš pauž arī skumjas par to, cik ļoti liels laiks bija vajadzīgs, lai to visu atrisinātu. Tam bija vajadzīgi trīs gadi. Mūsu komitejā, es domāju, mums vajadzētu ņemt vērā šāda veida sūdzības un paustās bažas tā un palielināt um, procesus. Mēs esam šobrīd jau gandrīz nonākuši uh, pie realitātes. Nu, nu, pie tāda bez iekavēšanās. Nu, tāpēc, kolēģi, priecājos, ka tā mums ir izdevies un tiešām tā gaisotne ir atbilstīga. Paldies! Nu, un tad līdz ar to mēs sanāksim, varam beigt, nu, faktiski pat vēl pirms noslēgt tādu noteiktā laika. Palēns kungs, ne, tas nav nekas svarīgs, es piekrītu, ka lūgumraks jāslēdz, jā. Bet, ja mēs skatāmies šobrīd uz tādu, tad deputāti šeit ir vēl mazāk nekā iepriekšējā lūgumraksta izskatīšanas laikā. Nu, kāds pirms tam teica, ka nevar slēgt eh, lūgumrakstu, tāpēc, ka mūsu nā, nāsot pietiekam, bet nu labi, nē, nē, nu, slēdzam, slēdzam to lūgumrakstu. Jā, jā, šis ir ļoti skaidrs gadījums, otrs nebija tik uh, skaidrs gadījums. Tik daudz bija pret to, ka es vienkārši neuzdrošinājos to ierosināt. Bet, nu, lai kāds arī nebūtu, liels paldies par šodien paveikto un tiekamies nākamreiz.